So, um, good afternoon, every... Labdien! Sāksim tagad ar atklāto mūsu pēcpusdienas sanāksmes daļu. Un šodien, kā jau es no rīta paziņojumu, mums ir paredzētas nelielas izmaiņas programmā. Pēc uzklausīšanas par cilvēktiesībām Krievijā mēs diskutēsim par Dienvidu Sudānu, un pēc tam mums būs uh, informācija par Tunisiju un Ēģipti. Tagad sāksim uzklausīšanu par Krieviju. Mums tik tikko bija slēgtā sanāksme. Mums tika sniegta informācija par Eiropas Savienības un Krievijas cilvēktiesību dialogu. Pagājuši, kad cilvēktiesību komiteja organizēja divas uzklausīšanas par dažādiem aspektiem cilvēktiesību situācijā Krievijā. Pagājušā gada jūnijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par uh, tiesisko stāvokli Krievijā, kur mēs paudām bāžas par nesen pieņemtajiem represīvajiem likumiem un Krievijas varas iestāžu patvaļīgo rīcību, kuras rezultātā tiek apdraudētas nevalstiskās organizācijas, cilvēktiesību aizstāvji un minoritātes. Uh, Arī iepriekšējā gadā, 2012. gada septembrī, Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par uh, tieslietu sistēmas politisko izmantošanu Krievijā. Es uh, sanāksmes sākumā varu mm, parunāt arī par pozitīviem notikumiem. Mēs esam priecīgi, ka Nadežda Tolokoņikova un Un otrā pusē rāja dalībniece, kas bija tik arestētas, tagad ir atbrīvotas. Mēs esam arī priecīgi, ka 13 Greenpeace dalībnieki ir atbrīvoti, un uh, Mihails Hodorkovskis, kas, uh, kuram bija piespējas apcietinājums uz desmit gadiem, arī ir atbrīvots. Uzskatām, ka tās ir ļoti pozitīvas zīmes. Redzam, ka Krievijā sāk rīkoties eh, cilvēktiesību jomā. Mēs redzam, ka starptautiskie mēdīji arī pievērš pastiprinātu uzmanību Krievijai, tāpēc, ka Krievijā drīz ir paredzētas olimpiskās spēles. Mēs tāpat arī meklējam veidu, kā uzlabot cilvēktiesību situāciju, eh, situāciju Krievijā. Mēs saprotam, ka vēl ir daudz darāmā. Šodien mēs Mm, pavisam īsi apspriedāmies par nākamo Krievijas ES samitu, kas notiks nākamnedēļ no 27. līdz 28. janvārim. Tas nozīmē, ka mūsu apspriešanās rezultāti varēs tikt iekļauti arī samita darba kārtībā. Pirmais temats, par ko mēs šodien runāsim, ir ar vien uh, mazākā vieta, kas tiek atvēlētā pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Mūs ļoti uztrauc daži ļoti ierobežojoši likumi, kas nesen ir pieņemti, piemēram, tā sauktais ārlietu aģentu likums, un arī dažādas kontrolas, kas tiek veiktas gan ārvalstu, gan vietējās NVO un institūcijās no Krievijas varas iestāžu puses. Mēs runāsim arī par LGBT personu tiesībām. Doma nesen ir pieņēmusi Krievijā uh, likumu par uh, netradicionālām uh, seksuālām attiecībām starp nepilngadīgām personām. Mūsu vidū ir ļoti kompetenti eksperti. Pie mums ir ieradies Kirils Koroķievs. Viņš ir Uh, vecākais jurists pretdiskriminācijas centrā Memoriāls. Šī organizācija saņēma Saharova balvu 2009. gadā par tās paveikto darbu, uh, kontrolējot uh, sistemātiskus cilvēktiesību pārkāpumus bijušajā padomu savienībā. 2013. gada decembrī memoriālam nācās reģistrēties kā ārvalstu aģentam. Eh, to noteica eh, Sanktpēterburgas eh, apgabala tiesa. Tā ir pirmā nevalstiskā organizācija, kas tika nosaukta par ārvalstu aģentu saskaņā ar 2012. gadā pieņemto likumu. Tiesa noteica, ka šī organizācija ir iesaistījusies pretvalstiskā darbībā, saņemot ārvalstu finansējumu. Koroķevs ir vecākais jurists organizācijā memoriāls, viņam ir arī ļoti plaša pieredze pētniecībā un kā mācības spēkam. Viņš runās par organizācijas memoriāls pieredzi un arī par partneru organizācijām, kas arī ir atzītas par uh, ārvalstu aģentiem. Šķiet, ka uh, mēs uzklausīsim arī citus uh, ekspertus. Pie mums ir arī ieradusies eh, Tāņa Lokšina. Viņa ir eh, eh, organizācijas Human Rights Watch Krievijas programmas direktore un darbojas tur jau kopš 2008. gada. Pašlaik Lokšinas kundze strādā pie uh, dažādiem pētījumiem Krievijā Viņa 2006. gadā ieguva Saharova balvu žurnālistikā. Viņas grāmatas ir, piemēram, e, Čečenijā no iekšienes un no ārpusēs, tāpat viņai rakstījusi arī par Rietumkaukāza problemātiku. Savā prezentācijā Lokšīnes kundze liks uzsvaru uz 2013. gada amnestijām un uh, tiesu sistēmas politisko manipulāciju, kā arī par to, kā Soča olimpiskās spēles ietekmē šo situāciju. Tāpat pie mums ir ieradies Vaņa Kilders. Viņš ir no eh, Krievijas, viņš pārstāv organizāciju Kvartīra, kas atrodas Vācijā. Kvartīra ir eh, Asociācija, kurā ir apvienojušies eh, krieviski, apvienojušās krieviski runājušas LGBT personas un viņu draugi. Šī organizācija vēršas pret diskrimināciju un neiecietību attiecībā uz šādām personām. Tagad es esmu eh, visus ar jums, jūs iepazīstinājusi, jums tiks vajad atvēlēts laiks, lai jūs varētu uzstāties, apmēram kādas 7-8 minūtes. Uh, pēc tam uzklās, eh, uzklausīsim arī ārējās darbības dienestu un ir paredzētas arī plašākas diskusijas. Koroķiva kungs tagad. Priekšsēdētājas kundze, godāmie deputāti. Esmu vecākais jurists eh, cilvēktiesību centrā Memoriāls, kas atrodas Maskavā, un es pārstāvu arī citas nevalstiskās organizācijas Krievijas tiesās lietās attiecībā uz tā saucamā ārvalstu aģentu likumā piemērošanu. Šis likums ir ļoti neskaidrs, apvainojošs, tas tiek piemērots neproporcionāli un pēc eh, amatpersonas vēlmēm. Šis likums pieprasa, lai visas NVO, kas saņem ārvalstu finansējumu, tiktu reģistrētas kā ārvalstu aģenti. Tas nozīmē, ka mums ir jāsniedz daudz vairāk ziņām nekā citām NVO. Pie mums tiek veiktas pārbaudas no Tieslietu ministrijas, ir dažādas obligātas revīzijas, un dažādas citas pārbaudes. Pastāv arī ļoti daudz iemeslu, kāpēc organizācijas aktivitātes var pārtraukt vai to pat var likvidēt. Vēl svarīgāk, pēc lielā terora 1930. gados ārvalstu aģents nozīmē spiegs Krievijā, un šeit nevajag veikt nekādas sarežģītas pētni, pētījumus, lai to noteiktu. E, šī termina nozīme var atrast vārnīcā. Pat ja tiesa spriež par labu NVO Eh, tiesa nepieprasa tieslietu ministrijai vai prokuroriem pierādīt, ka pastāv saiknes starp ārvalstu finansētājiem un NVO tā saucamo politisko aktivitāti. Īstenībā tiesnešiem nevajag vispār noteikt šādu aktivitāšu saņēmējus. Tas nozīmē, ka šis vārds aģents, kas tiek izmantots likumā, nenozīmē to, ka šī persona darbojas kādas citas personas interesēs. Vienīgais apzīmējums šādam ārvalstu aģentam ir spiegs. Kad es eh, piespiedu pro prokurorus Maskavas golos lietā eh, pateikt man, kas tad ir ārvalstu aģenta nozīme, viņi atbildēja, ka prokuratūra neinterpretē likumus. Tas nozīmē, ka viņi vispār nav mēģinājuši saprast šo terminu. Pirms eh, ir vērsušies pret pilnīgi mm, nejauši uh, izmeklētām NVO. Varētu domāt, ka politiskā aktivitāte nozīmē e, mēģināt iegūt kādu politisku amatu vietējā, reģionālā vai nacionālā līmenī. Taču tas nav nedz likuma būrts, nedz arī Krievijas tiesu sistēmas pieeja. Likums definē politisku aktivitāti kā politiskas rīcības veikšanu vai finansēšanu, kuras mērķis ir mainot, mainīt valsts politiku vai ietekmēt uh, sabiedrisko viedokli, par valsts politikas izmaiņām. Tas nozīmē, ka šeit ir sajaukta gan valsts politika, gan politiskā darbība, un visas šīs definīcijas ir tik neskaidras, ka uh, jebkura leģitīma darbība tagad tiek uzskatīta par politisko. Tiesas arī uzskatīja, ka memoriāls ir veicis politisku darbību, tāpēc, ka uh, memoriāls ir sagatavojis ziņojumu par uh, spīdzināšanu un arī ziņojumus par Romu un Čigānu situāciju Krievijā. Um, šīm organizācijām uh, Golos un uh, asociācijai Golos tika uzlikts 7500 eiro sots par to, ka tās ir nākušas klajā ar priekšlikumiem izmainīt Krievijas vēlēšanu likumdošanu tika arī minēts, ka jebkuri komentāri, kas tiek izteikti televīzijā, e, ir saucami par politisku darbību. Tas notika Transparency International lietā. Tāpat arī Maskavā atrodošās organizācija Memoriāls tika apvainota par to, ka tā ziņo par arestiem, kas notiek uh, publiskās demonstrācijās Krievijā. Tāpat arī uh, apelācija iesniegšana Krievijas tiesās tiek uzskatīta par politiskām darbībām. Eh, prokurori pašlaik apsūdz Juriks, kas ir eh, aso, Juris asociācija, eh, par to, ka tie ir iesnieguši pārsūdzību par homoseksuālās propagandas aizliekšanu Sanktpēterburgā. Tas, ka tiek noturētas mm, neplānotas Neplānoti pasākumi arī tiek uzskatīti par politisku aktivitāti. Tas nozīmē, ka uh, pat jūsu lēmums organizēt kādu pasākumu tiek uzskatīts par politisko aktivitāti. Iespējams, ka vispārsteidzošākā lieta ir tā lieta, ko prokurori ir uzsākušie pret Donas sievietēm. Ties uzskata, ka grupa ir iesaistījusies politiskās aktivitātēs, tad, kad tā publicēja savu ikgadējo darbību ziņojumu savā mājaslapā. Problēma ir tāda, ka katrai NVO saskaņā ar Tieslietu ministrijas izdotajiem no, norādījumiem ir uh, jāpublisko savi ikgadējie ziņojumi. Tas nozīmē, ka viena likuma ievērošana noved pie otra likuma pārkāpšanas. Šādā veidā NVO uh, pārstāvji tiek apsūdzēti par to, ka eh, tie mēģina mm, kaut ko darīt. Attiecīgie krimināla kodeksa nosacījumi neiekļauj pilnīgi nekādas vadlīnijas attiecībā uz to, ko nozīmē šī ļaunprātīgā likuma neievērošana. Šeit eh, rodas iespēja eh, tikt apsūdzētam un sodītam pat ar diviem gadiem cietumā. Uh, še, tādā veidā nav iespējas pat vērsties pret um, pieņemtajiem lēmumiem. Tas notika, piemēram, ar asociāciju Golos, kas uh, organizēja LGBT filmu festivālu, un pavisam nesen arī uh, tas attiecās uz preddiskriminācijas centru memoriāls. Ir arī vairākas NVO, kas ir uzvarējušas lietās tiesā galvenokārt Permā, Iekaterinburgā un Rjažanā. 12500 eiro sodi tika uzlikti LGBT grupām, bet eh, šie sodi tika atcelti eh, Sanktpēterburgas tiesā. Taču tas, diemžēl, nepalīdzēja. Viena no grupām, eh, Side by Side, jau tika likvidēta pirms šis sots tika atcelts. Otra LGBT organizācija Coming Out tagad saskaras ar jaunām apsūdzībām. Prokuroriem bija vajadzīgi trīs mēģinājumi, lai nodrošinātu, ka lieta pret prediskriminācijas centru memorāls tiktu izskatīta. Divreiz viens eh, tiesnesis to eh, nepieņēma, bet eh, trešais tiesnesis beidzot ļāva šo lietu izskatīt. Tas nozīmē, ka pat ja NVO uzvar lietās, tas nenozīmē, ka netiks izvirzītas citas jaunas apzūdzības ir vajadzīgs investēt ļoti daudz resursu tiesu lietās, līdz ar to šīs NVO nevar veikt savu reālo darbu. Mums ir uh, jāaizstāv visu laiku, un tas nozīmē, ka mēs nevaram palīdzēt citiem. Vienīgais, kā risināt šo situāciju, ir atstāt šo likumu. Pretējā gadījumā mēs vienmēr sagaidīsim, ka vienai vai otrai grupai atkal tiks izvirzītas apsūdzības. Lielas paldies! Es uh, atvainojos, ka nevaru piedāvāt jums daudzus dažādus risinājumus. Ir tikai viens risinājums. Paldies. Tagad lūdzu Lokšīnas kundze. Lielas paldies priekšsādātāji. Būtībā es gribētu sākt ar uh, to, ka atsaukšos uz jūsu teikto sēdi sākumā. Jūs runājāt par pozitīvajām ziņām, kas arī nāk no Krievijas pēdējā laikā. Tās ir ziņas par uh, dažu politisko apcietināto atbrīvošanu. Mihails Hodorkovskis, piemēram, divas sievietes no pusē rājot grupas un 30 Greenpeace aktivisti no uh, Arktikas uh, ausmas grupas. Nu, protams, tas ir pozitīvi, bet Eh, vajadzētu būt arī piesardzīgiem. Labi, ka šie cilvēki ir atbrīvoti un netiek vairs vajāti, bet te pašā laikā, pat ja viņi ir atbrīvoti, eh, pat ja viņi atgriezušies pie savām ģimenēm, nekas nav mainījies attiecībā uz uh, tieslietu sistēmu un uh, tiesisko valsti, vai drīzāk uh, tā problēmām Eh, šī atbrīvošana notika pirms Sočio, Soči olimpiskajām spēlēm, lai uzlabotu Krievijas imidžu, bet tas nenozīmē, ka tiešām ir sākusies liberalizācija. Un eh, tas nerāda arī, eh, kas notiek ar tieslietu sistēmu valstī. Šī atbrīvošana, protams, ir laba lieta atsevišķajām personām, bet tas neko nenozīmē valsts mērogā. Tieslietu sistēma joprojām ir subjektīva un to var politiski manipulēt. Mēs visi zinām, ka cilvēktiesību observatorija nu jau 20 gadus ir strādājusi Maskavā. Tas ir ļoti ilgi. Tikpat ilgi, nu, cik pastāv Krievijas valsts, jaunā Krievijas valsts, un mēs ļoti rūpīgi esam sekojuši uh, tam, kas notiek. Un tagad bez jebkādām uh, šaubām var teikt, ka uh, Vladimirs Puķins, atgriežoties pie varas, ir uzsācis jaunu uzbrukumu uz pilsonisko sabiedrību, un šis uzbrukums uh, turpinās. Ir uh, uh, noteikti elementi šajos mēģinājumos uh, sašķelt sabiedrību ko mēs novērojām 2011. un 2012. gadā. Tiek mēģināts izveidot konservatīvo nu, atbalsta grupu, lai novērstu eh, cilvēku neapmierinātību no valstī notiekošā. Un būtībā Krievijā mēs redzam tādu dubulto uh, sistēmu. Uh, Eh, tagad viss tiek polarizēts. Eh, tradicionālais un jaunais, eh, īstie krievi un ārzemnieki. Un, ja kāds ir neatkarīgs aktivists, tad pašlaik tiek uh, mēģināts viņu sasaistīt ar ārvalstīm. Uh, tiek apgalvots, ka visi neatkarīgi aktivisti ir uh, spiegi un svešo spēku marionetes kas ir vēl uh, ienaidnieku rindās - LGBT personas. Tagad ir šis pretpropagandas likums, tas ir diskriminējošs. Un uh, tas arī nosaka, tas vērsts pret netradicionālo attiecību propagandu. Ienaidnieki ir arī migranti, arī viņus izmanto uh, kā biedēkli, arī viņus nostāt pretī Krieviem. Tas ir destruktīvs gājies, destruktīvā paradigma. Un, piemēram, arī uh, par mani runā kā par LGBT un migrantu aizstāvi, kurai maksā rietumi. Bet mēs uh, redzējām, ka reizēm šis spiediens palielinās, reizēm tas samazinās, kā tagad pirms olimpiādes tuvošanās bet mēs baidāmies, kad olimpiskās spēles būs uh, pagājušās un pasaule vairs tik cītīgi neskatīsies Krievijas virzienā. Valdība atkal palielinās šo spiedienu uz pilsonisko sabiedrību un centiesies to tiešām nospiest. Tāpēc ļoti svarīgi, lai Krievijas starptautiskie partneri un Eiropas Savienība nezaudētu uh, uh, koncentrēšanos uz Krieviju pēc olimpiskajām spēlēm. Nepieciešams uzmanīt to, kas notiek no Krievijas iestāžu puses. Eiropas parlaments um, aicināja pieņemt rezolūciju par Krieviju, un mēs gribētu, uh, lai uh, šis aicinājums tiktu uzturēts lai augstais pārstāvis un atsevišķās dalību valstis arī iestātos par uh, ārlietu padomes secinājumiem par Krieviju. Tas pierādītu vēlreiz, kā Krievijas politika ir svarīga. Un tieši situācijā, kad uh, tiek mēģināts uh, apspiest pilsonisko sabiedrību Krievijā, ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība runātu vienā balsī. Daži vārdi tagad par olimpiskajām spēlēm. Noteikti daži no jums gaida ar nepacietību šo pasākumu, jo kā nekā tās ir sporta spēles, tā ir uh, sportistu sumināšana. Krievija, protams, uh, uzņēmusies spēļu organizēšanu, bet Krievijai vajadzētu saprast, ka runa nav tikai par prestīžu, runa ir arī par atbildību Un ir visai ironiski, ka šī valsts olimpisko spēļu organizētāja ir tikko pieņēmusi diskriminējošo LGBT likumu. Krievija, gatavojoties uzņemt visu pasauli olimpiskajās spēlēs, uh, uh, neļauj aktivistiem rīkoties un mazina demokrātiju augsta līmeņa politikas veidotājiem, kas piedalīsies atvēršanas ceremonijā, vajadzētu sniegt skaidru vēstījumu, ka šī atklāšanas ceremonija nav sporta sumināšana, tā ir valsts prezentācija. Un, ja jūsu valstu politiķi vēlas piedalīties vai plāno piedalīties šajā atklāšanas ceremonijā, tad viņiem vajadzētu izmantot šo iespēju, lai runātu publiski par cilvēktiesību problēmām. Paldies! Liels paldies Lokšīnas kundzei! Es pirmīt eh, piemirsu sveikt mūsu starpā Daugavu kungu. Mēs, protams, kā parasti, esam ielūguši Krievijas vēstniecību piedalīties šajā sanāksmē, kā es saprotu, vēstniecība jūs ielūgusi. Tad eh, sveicam jūs. Tagad uzklausīsim Vaņo Kilderu no organizācijas kvartīra, kuras mītne ir Hamburgā. Jā, vielen dank, Frau Lochbühler. Liels paldies, Lochbīlers kundze. Labdien, cienījamie komitejas dalībnieki. Gribētu sākt ar labu vēsti. Proti pirmo reizi Krievijas vēsturē pēdējos 5-7 gados notiek publiskas diskusijas par homoseksualitātes, biseksualitātes, transseksualitātes tēmu. Daudzi cilvēki izveido pašpalīdzības grupas, tiešsaistē izdod dažādas brošūras, sarīko filmu festivālus, diskusijas, gan Krievijas provincē, gan lielpilsētā Daudz arī dodās ielās, lai cīnīties pret sociālo nedrošību, un tie nelielie neatkarīgie mēdīji, kuri vēl pastāv, ziņo par šo jautājumu, ņemot vērā gan zinātniskos, gan cilvēciskos aspektus. Daudzas personas arī atzīst savu homoseksualitāti. Taču šo diskusiju ļoti smagi apēno valsts un baznīcas politiskā diskriminācija un vēl iepriekš nepieredzēta vardarbības izpausme. Putins homoseksuālists vaino pie sliktajiem demogrāfijas datiem. Krievijas ārlietu ministrija pārsmet rietumiem īpašu geju tiesību propagandu, it kā tie būtu kaut kas atsevišķs, nevis cilvēktiesību sastāvdaļa. Vai tad geji nav cilvēki nav līdzpilsoņi Krievijas valdībai. Kad 93. gadā Jeicina laikā homoseksualitātes zaudēja kriminālu vajāšanas status pēc simtiem gadiem ilgušām vajāšanām, tad tas nenotika nevis tādēļ, ka LGBT sabiedrība cīnījās pret to, bet gan tāpēc, ka tas bija, tas radīja labu iespēju, lai iestātos Eiropa padomē. Un pēc tam nekas nesakoja, sabiedrība netika izglītota. Un tādēļ tagad prezidents var izmantot šo neizglītoto sabiedrību saviem mērķiem, lai gūtu lielāku popularitāti un lai iz novērstu uzmanību no smagām politiskām problēmām, kā kriminalitāte, pieaugušā kriminalitāte, kukuļošana, korupcija un tā tālāk. Tāpat arī nelietarīgi tiek izmantoti visi mēdīji, lai vajātu LGBT sabiedrību. Te jūri patiesībā līdz šim nav bijuši spriedumi saskaņā ar jauno antipropagandas likumu, taču reāli tas visā sabiedrībā rada baiļu klimatu, ļauj neizsakot uzbrukumiem un veicina vārdarbību pret, un patiesībā leģitimē vārdarbību pret LGBT, pret ļoti daudziem, ļoti daudziem agresīviem grupējumiem valdību un policijas sniedz tādu signālu, it kā paplaukšķinot uz pleca ļoti labi, ka jūs tik agresīvi rīkojaties, jūs netiksiet sodīti. Šīs agresīvās grupas arī sanāk kopā internetā, pievilina homoseksuāls cilvēks, lai viņus pēc tam pazemotu, daļai pat uh, viņi tiek aplieti ar urīnu, viss tiek nofilmēts un šādi pārkāpumi netiek sodīti pēc tam. Vēlos norādīt uz to, ka šīs antipropagandas likums tikko janvārī tika paskaidrots. Šo dokumentu sagatavoja Zinātniska padome, ko iniciatēja Krievijas valdība, un Galvenā vadītāja bija Lodotovs kundze. Un tagad uh, netradicionālas attiecība propaganda nozīmē to, ka homoseksuāls pāris tiek parādīts kā simpātisks pāris, piemēram, slavens uh, cilvēku uzskaitīšana, kuri ne, nedzīvo tradicionālās attiecībās. Tas viss ir aizliegts un tā ir propaganda. Uh, Piemēram, informācija par adoptētiem bērniem homoseksuālās ģimenās arī sanāk, ka jāpiemēro šis likums, jo tas nozīmē, ka tradicionālajās ģimenēs dzīvojoši bērni var būt iespēja, ka netradicionālās ģimenēs dzīvojoši bērni arī ir iespējama šāda situācija. Šeit vēlos pieminēt ļoti svarīgu tematu - jaunieši. jaunieši, kuriem vairs netiek nodrošināta pamatota informācija par seksuālo orientāciju, par zinātniskajiem rezultātiem. Krievijā notiek vajāšana. Visas personas, kas ir kaut kādā veidā saistīts ar LGBT, te tiek pamestas novārtā, un statistika pierāda to, ka jauniešu vidū Krievijā ir ļoti augsti skaitļi pašnāvību gadījumā, un statistika var pierā, pierāda arī to, ka starp LGBT jauniešiem pastāv pat desmitreiz lielāks pašnāvību skaiti Un tas nozīmē to, ka Krievija kā vēloties pasargāt savus bērnus no kaitīgas informācijas, patiesībā Krievijas valdība šobrīd ir atbildīga par daudziem slep, pašnāvības gadījumiem, kurus veic LGBT jaunieši. Tā ir vainīga par vardarbības gadījumiem, kuri notikuši pēdējā laikā. Vēlreiz vēlos norādīt cienījumiem komitejas locekļiem, ka ir pienācis laiks tādus cilvēkus kā Zoldātovas kundzi, doktors Zoldātovas kundzi pārbaudīt, kontaktēties ar šādiem cilvēkiem un iztaujāt, kādai, kāda ir šis zinātniskais pamatojums šādu likumu esamībai. Arī Mizuļins kundze, kas arī ir doktora un apgalvo, ka vēlas aizsargāt bērnus. Un es kā savas organizācijas, kur ķīra loceklis, varu teikt, ka mēs aprūpējam kadrīz kādus 12 cilvēkus, kas ir bēguši no Krievijas, pamatojoties uz šo naidīgo situāciju. Un Krievija pazaudēja savus cilvēkus, savus jauniešus, un tas tā nedrīkst notikt. Paldies! Un tagad Uh, uzklausīsim deputātus, pēc tam izteiksies ārējā dienesta pārstāvis, un ja Daugava kungs vēlēsies, arī viņam dosim vārdu. Tagad visi var izteikties trīs minūšu garumā. Tātad, Krešman kungs, Verners Šulcs, pieteikušies runāt, Lanta, Ojelantas kundze, Landsbergis kungs, Donski kungs, Kas vēl? Ir vēl vairāk. Un mums ir aptuveni pusstunda laika. Kešman kungs. Paldies, priekšsādātāji. Es gribētu apsveikt jūs un komiteju kopumā par šīs uzklausīšanās organizēšanu. Um, mani sauc uh, Kešmens, es pārstāvu um, apvienoto karalisti pārstāvu LGBT uh, grupu un es esmu homoseksuāls. Tas ir visiem zināms. Jūs runājāt par to, ka pieaug neiecietība Krievijā. Daži no mūsiem kolēģiem dzīvoja vēl padomi laikos. Jeļcina pārmaiņas bija tas, kuras mēs visi atbalstījām, bet ir interesanti, ka tas pats likums, kas tagad tiek īstenots uh, pasaulē, Uh, ir radies uh, tečeres laikos apvienotajā karalistē, kur bija cīņa pret homoseksualisma uh, propagandu un veicināšanu. Toreiz arī pie mums bija iekšējas problēmas, daudzi kritizēja valdību. Un jāsaka, ka uh, argumenti par labu šim likumam nav uh, saprātīgi. Iedomājieties, ka jums ir 17 gadi, 18 gadi, 19, un kādu dienu jūs apzināties, ka es esmu heteroseksuāls, bet jūs redzat tad uh, reklāmu un izlemjat kļūt par homoseksuālu. Vai jūs to tiešām darīsiet, zinot, ka jums nolieks uh, e, darbu, cilvēktiesības, ka jums uzbruks uz ielas, ka jūs apvainos, jūs zaudēsiet likuma aizsardzību, vai kāds tiešām nopietni varētu iedomāties, ka tā tas varētu notikt, ka var kādu pārliecināt, maksa, mainīt so, seksuālo orientāciju. Ja kāds to apgalvo, tad viņš uh, nesaprot, ko viņš runā. Es domāju, ka ir vienkārši neiedomājami informāciju uzskatīt par propagandu. Informācija aizsargā, informācija informē. Mēs apvienotajā karalistē ievērojam minoritāšu tiesības, un mūsu galvenā problēma joprojām ir homofobija un uzbrukumi uz ielām un skolās. Tikai pagājušajā gadā uh, maijā tika publiskots ziņojums, kas uh, rāda, kā homofobija un ksenofobija, kas Krievijā pašlaik ir veicināta. Homofobija, ksenofobija un antisemitisms pieaug arī liberālajās pilsētās Parīzē, Londonā un Amsterdāmā. Tātad neiecietība pieaug, un tā ir saistīta ar ekonomisko krīzi. Jā, tas ir uh, tāds uh, attaisnojums. Uh, Šeit, šajā komitejā, es uh, gribētu uh, atcerēties, ka plenārsēdē mēs atbalstījām uh, jūs, mēs esam vērsušies pret neiecietību Krievijā. Tikai pagājušajā nedēļā mēs runājām par steidzamības gadījumu, mēs runājām par Āfriku un Krieviju. Mēs tam pauduši savu sašutumu nevienu reizi vien. Eiropa uh, ir fundamentālo vērtību un principu savienību. Runa nav tikai par to, kas notiek mūsu robežās. Mēs vēlamies šīs vērtības aizstāvēt arī mūsu partnervalstīs, un mēs nekad nemazināsim savus pūliņus aizstāvēt šos principus. Pat ja Baraks Obama, piemēram, Obama, piemēram izvēlējies nepiedalīties uh, Sočos atvēršanas ceremonijā. Arī uh, apvienotās karalīstes vadība nepiedalīsies, jo viņi nevēlas demonstrēt atbalstu valsts politikai, kuras likumdošana ir um, apspiedoša politika un vēršas pret uh, cilvēkiem, pre, arī pret bērniem un sievietēm, kas piedar pie LGBT uh, lokiem. Paldies, Vene Šulc! Jā, tas ir alte. Šis ir senais strīda jautājums par to, vai vajadzētu braukt vai nevajadzētu braukt, vai ar savu nedalību Sočī var paust protestu, vai labāk ir doties turp un protestēt uz vietas. Es domāju, ka abiem lēmumiem ir labi pamatojumi. Es pateicies referentiem par teikto, un es domāju, ka mēs saprotam šeit Rietuma Eiropā, ka šī amnestija patiesībā ir uh, arhaisks uh, paņēmiens apžēlot. Vēl joprojām pastāv patvaļība, ir šī ļaunā puse patvaļībai, kad uh, nevainīgi cilvēki nokļūst uh, cietumā, un ir labā patvaļības forma, kad pēkšņi tiek atlaists no cietuma. Uh, pagājuši nedēļas runāju ar Hodorkovska kungu, viņš pats nezina, kāpēc viņu pēkšņi atbrīvoja. Viņu naktī pamodināja, iesēdināja lidmašīnā, aiztransportēja uz um, Vāciju, un lidojuma laikā viņš uzzināja, ka viņam jādodas pie savas mātes, kas patiesībā neatrodas Berlīnē, nu kaut kas tur nojaucis greizi. Tā ir vienkārši patvaļība, jo pēkšņi it kā viņam ir process pret, uh, par slepkavību un tā tālāk, un pēkšņi uh, tiek apgalvots, ka viņš ir slepkava, ir jāsāk jauns process, bet tagad uh, prezidents pasaka, nu pietiek, es esmu žēlsirdīgs, atbalstu to, ka viņš tiek ārā no cietuma. Nu, tas nā, tā nav tiesiska valsts. Nu, es nezinu, vai būs atkusnis Sočijos. Uh, vai ir Krievijā. Nu, varbūt Sočos tas nebūtu labi, bet neredzu, ka būtu šāds atkusnis Krievijā kā Hruščā un Gorbačo laikos. Nē, tieši otrādi, šis jūs pieminēties diskriminēšanas, diskriminējošais likums, ka šis foreign agent likums, mēs zinām no Gulagā literatūras Solženīcina, uh, ka šis apraksts aģents, tas bija kā nāves spriedums, kas apzīmēja desmitiem gadu apcietināšanu, turēšanu lāģeros. Tas ir šausmīgi, bet tas, kas man visvairāk uztrauc šobrīd, ir tas, ko mēs piedzīvojam Ukrainā, kur tikai ar vienu īstenošanas likumu, tas 20 minūtēs tika panākts parlamentā ka viss šis ierobežojošo likumu kopums, demonstrāciju, brīvības ierobežošana, terorisma likumu un uh, homoseksuālo personu diskrimināciju un ārvalstu aģentu likumi, to visu ar Janukovičs pieņēma vienā mirklī. Tātad mēs piedzīvojam šo restriktīvo likumu eksportu pēc uh, Putina vēlēšanām, kas tika panākta Krievijas dumā. Tagad uh, tas viss tiek nodots tālāk kaimiņu valstī, Ukrainā. Un ir, ir mēģinājums, ka Ukraina tiek atkal atgūta atpakaļ Eirāzijas lielajā impērijā. Un kā jūs vērtējat šādu situāciju? Paldies, Werner Šulcs. Un eh, tagad eh, paneļa dalībniekiem gribu teikt, ka uh, apkopošu visus jautājumus, un pēc tam jums būs divas minūtes atvēlētas, bet jūs varēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem. Tagad Ojulandes kundze. Lielas paldies! Paldies, ka esat ieradušies un pastāstījuši mums jūsu viedokli. Šķiet, ka jums ir vairāk ieteikumi mūsu Eiropas parlamentām par to, ko mēs varētu darīt, lai mēģinātu risināt situāciju Krievijas federācijā. Man ir divas lietas sakāmas. Es darbojos Eiropas liberāļu grupā. Mums ir daudz kontaktu arī ar liberāļiem Krievijā. Šodien saņēmu sīkāku informāciju par partiju Jabloko, kuras aktīvisti nesen tika apcietināti Krasnodārjā un Jekaterinburgā par viņu politiskajām aktivitātēm. un arī par viņu protestiem, par vides eh, kaitniecību, būvējot eh, soču izklādes centrus, vai nu kā mēs to nosauktu. Jautājums ir šāds. Ko mēs varētu darīt un kas mums būtu jādara? redzot, ka no vienas puses it kā tiek atbrīvoti slaveni politieslodzītie, bet no otras puses vēl ar vienu pastāv prakse apcietināt cilvēkus. Pavisam nesen um, ir bijuši atkal jauni politieslodzītie. Otrs jautājums, tas arī attiecas uz sočiem. Esam saņēmuši patiešām šausminošu informāciju par eh, dzīvnieku nogalināšanu ielās naktī. Dienvidu Krievijā um, suņi var brīvi klaiņot pa ielām, taču tagad uh, dzirdu, ka šie dzīvnieki tiek nogalināti. Īstenībā šeit nav runa par dzīvnieku tiesībām. Sāk uh, jau parādīties informācija, ka pat uh, cilvēki varētu ciest tad, kad tiek šauti šie dzīvnieki ielās. Gribētu zināt, ko varētu darīt Krievijā vai arī kur citur. Šeit nav runa tikai par šaušanu, eh, tiek runāts arī par indes izlikšanu ielās, lai varētu nogalināt šos klaņojošos dzīvniekus. Paldies Ojolandes kundzei, tagad Donska kungam vārds. Paldies priekšādātāji! Gudīgi sakot, es varu tikai atkārtot to, ko tikko teica mans kolēģis Kešmena kungs. Es nekad neesmu sapratis ko dod šāda likumdošana par LGBT un LGBT tiesībām. Es eh, nekad neesmu dzirdējis, ka uh, universitātes pasniedzēji, tad, kad viņi sniedz informāciju par Čaikovski vai par Leonardo da Vinci vai par Virģīniju Vulfu, vai viņi tiks apcietināti par to, ka viņi runā par šiem cilvēkiem. Tā būtu mana pirmā piezīme. Un otrais, ir grūti justies savādāk eh, nekā tad, kad es dzirdēju par šo ārvalstu aģentu likumu. Protams, ka, ja runa par šādiem likumiem, tad neviena privāta universitāte un arī neviena NVO nevarētu funkcionēt. ASV un Lielbritānijā ir ļoti daudz privātu universitāšu, kas eh, saņem daļu no sava finansējuma, un saskaņā ar šādu likumdošanu varētu notikt tā, ka visa starptautiskā apmaiņas sistēma gan intelektuālā, gan politiskā ziņā tiktu sagrauta. Iespējams, ka mums ir bijušas vai vēl ar vien ir ļoti lielas viedokļu nesaskaņas ar Krieviju par cilvēktiesībām, bet šeit šķiet notiek spēlē ruguni, jo šādā veidā tiek uh, atbalstīti galēji labējie spēki Eiropā. Un to darot, var tiešām rasties ļoti lielas grūtības, un vēlāk šīs problēmas būs atrasināt daudz grūtāk. Es tagad arī gribētu vērsties pie saviem krievu kolēģiem, par kuru drosmēs ļoti priecājos un es vēlētos viņiem pateikties par viņu darbu. Es gribētu zināt, vai ir kaut kāda signāla Krievijā par mm, ekstrēmi labējiem spēkiem, un vai varbūt tie atbalsta šāda veida likumdošanu Krievijā. Paldies Donska kungam, tagad Lāns Pēķa kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Man ir trīs pavisam īsi un vienkārši jautājumi mūsu viesiem par aģentiem, par tā saucamajām Krievijas tiesībām un par eh, seksuālo minoritāšu propagandu. Vai NVO strādā eh, Krievijas valdībai un vai šādām NVO ir jāreģistrējas kā iekšējiem aģentiem. Tātad te ir runa par NVO, kas strādā Krievijas valdības labā. Ja ne, varbūt Krievijas domē ir kāda iniciatīva, lai šo likumu trūkumu kaut kā aizpildītu. Un kāpēc mums nav nekādas informācijas par šādiem likumdošanas centieniem? Vai saskaņā ar Krievijas tiesībām pašlaik tiek uh, nošķirtas Krievijas tiesības, pie kurām strādā Krievijas parlaments, un starp Kremļa likumiem, kas tiek pieņemti domē automātiski. Pašlaik Ukrainā redzām, ka cilvēki tiek sisti un pat nošauti pavisam svaiga likuma vārdā. vai mums tas ir jāuzskata un jāīsteno kā Ukrainas likums. Un tagad par seksuālā attiecību propagandu Krievijā. Kas notiek ar tradicionālu seksuālu attiecību propagandu Krievijā? Piemēram, kad sievas tiek regulāri sistas, lai pierādītu, ka tās tiek mīlētas. Vai šāda veida tradicionālās attiecības tiek uh, veicinātas plašsaziņas līdzekļos, vai arī šeit tiek jūtama kaut kāda diskriminācija? Paldies, Lānsverģa kungs! Tagad uh, došu vārdu Degata kungam no Eiropas ārējās darbības dienesta. Viņš ir atbildīgs par Krieviju dienestā. Kādas 5 minūtes jums ir atbild, dotas atbildē? Pavisam īsi, man ir daži komentāri. Pirmkārt, es vēlētos jūs apsveikt par šīs sanāksmes organizēšanu. Patiešām unikāli, ka mēs vienā telpā redzam Krievijas cilvēktiesību aktīvistus, NVO pārstāvjus, kas spēj uh, paust savas domas, un vienlaicīgi arī amatpersonas no Krievijas varas iestādēm ko uh, pārstāv Ļogova kungs, un arī redzam vairākus pārstāvis no vēstniecības. Uh, Tāpat arī redzam eh, Eiropas institūciju pārstāvis un arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvis. Šī situācija ir patiešām unikāla. Es ceru, ka tā būs iedvesma tālākai notikuma attīstībai, ne tikai Krievijā, bet arī citur. Mēs ceram, ka arī Maskavā varētu organizēt līdzīgas sanāksmes. Man ir četri komentāri. Pirmkārt, es, protams, apsveicu Eiropas parlamenta interesi par šo cilvēktiesību jautājumu, proti par Krieviju. Uh, un tam būs eh, trīs ļoti svarīgas sekas. Pirmās, eh, mēs varēsim ļaut cilvēktiesību aktīvistiem paust savu viedokli par šiem jautājumiem un varēsim saņemt eh, informāciju no pirmajiem avotiem par situāciju Krievijā. Uzskatu, ka mums šāda informācija ir vajadzīga vairāk. Mums vajadzētu par to apspriesties ne tikai šeit Briselē, bet arī Maskavā. Otrais elements. Uh, Cilvēktiesības nav tikai kaut kāds hobijs dažiem ārvalstu diplomātiem. Šīs, eh, šie jautājumi satrauc visus Eiropas parlamenta deputātus, vai vismaz tos, kas šeit atrodas, un arī uztrauc Eiropas Savienības pilsoņus. Mums eh, ir vienmēr jādomā par šiem jautājumiem, jo īpaši ir runa par tādu strateģisku partneri kā Krieviju. Tāpat arī jums ir parlamentārā komiteja, kas aktīvi piedalās likuma veidošanā, un tā ir arī partneri Krievijas domē. Mums ir jāskatās, kas notiek likumdošanas sfērā Krievijā, un tāpat arī ir ļoti svarīgi, lai mums būtu vajadzīgie kanāli, kā mainīties ar informāciju ar Krievijas partneriem. Otrs elements ir tāds, ka mēs, protams, ļoti apsveicam to, ko jūs šodien dzirdējāt no cilvēktiesību aizstāvjiem. Mēs ļoti augstu vērtējam visu informāciju, kas tiek sniegta. Mums patiešām interesē visi sniegtie piemēri. Mēs turpināsim izmantot šo informāciju mūsu darbā. Mēs izmantosim to arī samitos, augstākā līmeņa sanāksmēs un dažādās institūcijās. Kā jūs zināt, samits notiks jau drīz pēc nedēļas. Es gribētu arī apsveikt to, ka ir ieradies Dolgova kungs un kolēģi no Krievijas pārstāvniecības. Uzskatu, ka tā ir laba ziņa, ka viņi ir šeit. Tas nozīmē, ka mūsu diskusijas patiešām būs rezultatīvas. Es gribētu, lai šeit piedalās ne tikai ārlietu ministrijas pārstāvji, varbūt varētu piedalīties arī tieslietu ministrija, tiesu sistēmas pārstāvi, tiesneši, prokurori. Viņi spēlē ļoti nozīmīgu lomu šo likumu piemērošanā. Būtu patiešām labi, ja arī šādi cilvēki varētu piedalīties šādās konsultācijās un varētu paust savu viedokli. Kā jūs zināt, pirms pāris nedēļām tiesnešu savienība pauda savu nostāju. Tur bija runa par vīzu aizliegumu, kas tika piemērots vienam no viņiem. Un mēs ļoti labprāt gribētu arī uzklausīt tiesnešus, kuriem ir uzlikts Uh, vīzas aizliegums par iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, lai arī viņi varētu paust savu nostāju. Ir skaidrs, ka uh, likumdošana par uh, seksuālām attiecībām, par LGBT uh, mums rada ļoti lielas bāžas. Eiropas Savienība turpinās uztraukties par šāda veida likumiem, un mēs turpināsim paust savu viedokli par tiem. Kā jau es minēju agrāk, uh, Mēs arī uztraucamies par to, ka šāda veida likumi varētu tikt pieņemti arī kaimiņu valstīs. Uzskatām, ka tas nav labs signāls, tā tas nedrīkstētu būt. Par vārda brīvību gribu teikt, ka Krievija ir 140. vietā no 173 valstīm, saskaņā ar organizācijas žurnālisti bez robežām ziņām. Uzskatu, ka šī statistika ir ļoti slikta Krievijai. Krievijai vajadzētu atrasties daudz labākā vietā. Mēs ceram, ka Krievija mēģinās sadarboties, lai nākotnē panāktu pozitīvas izmaiņas. Kā jau Lokšinas kundze teica, mēs nepārtrauksim darbu, mēs turpināsim sadarboties, turpināsim sniegt finansiālu atbalstu, apmēram 3 miljonu eiro gadā. Tie tiek nodrošināti cilvēktiesību aizstāvjiem un aktīvistiem Krievijā. Es ceru, ka viņi varēs turpināt baudīt mūsu finansējumu. Es ceru, ka tas viņiem ļauj veikt eh, savas darbību Krievijā. Un Eh, protams, mēs mēģināsim paust arī savas bāžas par cilvēktiesībām visos mm, gadījumos un darīsim to arī nākamās nedēļas samitā. Tur nu, piedalīsies Barozu un arī Putins. Šis jautājums tiks iekļauts darba kārtībā. Mēs ceram, ka mums būs daudz rezultatīvāks dialogs ar Krieviju par šiem jautājumiem nākotnē. Paldies. Liels paldies! Es jau teicu, ka vienā no apakškomitejām martā mēs vēl runāsim par apstākļiem Krievijas cietumos, un tas varētu būt interesants arī Krievijas vēstniecībai. Mēs jūs tagad jau par to informējam. Tagad, ja jūs vēlaties te izteikties, Dolgava kungs jums uh, ir iespēja to darīt. Trīs minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Domāju, ka ja es teiktu, ka nevēlas neko teikt, jūs būtu vīlusies. Protams, ļoti interesanti uzklausīt eh, šīs diskusijas, un es izteikšos angliski, eh, ne tāpēc, ka tas būtu politiski korekti, bet tāpēc, lai ietaupītu laiku. Šī ir otrā reize, kad es esmu ieradies parlamentā, un jāsaka, pirmo reizi šodien esmu dzirdējis arī kaut ko pozitīvo par attīstību Krievijā cilvēku tiesību jomā. Es tagad neatkārtošu visu, kas tika jau pieminēts. Tas ir uh, labs un taisnīgs izvērtējums, neskatoties uz uh, sajūtām, kas ir aiz šī izvērtējuma. Nevar noliegt, ka notiek izmaiņas. Protams, ir problēmas, ir grūtības, bet grūtības pastāv visur. Beigās es vēl pie tā atgriezīšos. Tagad uh, nevēlos nekādas lekcijas jums lasīt, nav laika un man arī nav vēlēšanās to darīt. Tikai dažas lietas pieminēšu. Es ar interesi uzklausīju, ka Lokšins kundze jau redzēja atklāšanas uh, ceremoniju. Šī būs uh, viena no retajām personām, kas redzēja šo ģenerālu repetīciju. Uh, Eh, es neesmu to redzējis, bet ja viņa to redzējusi, tad, tad viņa noteikti redzēja arī, kā šī pozitīvā propaganda kultūrai, sportam, ekonomikai, citiem aspektiem, sasniegumiem valstī, kas organizē Olimpiskās spēles, tā ir tradīcija, tā ir vienmēr noticis jebkurās olimpiskajās spēlēs, sākot no sēnās Grieķijas laikiem. Pat viens no parlamenta deputātiem runāja par to, ka Kamerons un Obama nepiedalīsies uh, šajā atklāšanas uh, ceremonijā. Bet, uh, kungs, es gribētu jums teikt, tas nav samits vai LGBT samits, tas ir sporta pasākums. Un tie, kas vēlas, Uh, piedalīties ceremonijā. Viņi visi ir laipni gaidīti. Būs arī G8 samits Sočos vēlāk. Būs citas iespējas runāt. At lūdzu, ļaujiet Dolgava kungam izteikties. Paldies, priekšsādātāji. Es ļoti uzmanīgi visus uzklausēju. Uh, jūs lūdzāt Uh, nepolitizēt olimpiskās spēles, bet arī mēs lūdzam jūs nepolitizēt spēles. Runāsim tikai par sportu. Memoriāla pārstāvis uh, aizmirsa piemirst vienu svarīgu lietu savā uzrunā, bet tā ir svarīga. Proti uh, subsīdijas un nauda, ko memoriāls saņēmis no Krievijas budžeta. Ir svarīgi, protams, pieprasīt un saņemt uh, šos uh, maksājumus kā Agora, kā Helsinku grupa un citas organizācijas. Kāpēc? Tāpēc, ka tas nozīmē, ka kamēr jūs strādājat konstitūcijas ietveros un ievērojat likumus, ja jūs vēlaties uh, strādāt ar visu pilsonisko sabiedrību, Pie, pie mums ir 230 tūkstoši nevalstisko organizāciju, šeit ir pārstāvētas trīs no tām. Tad, ja jūs vēlaties ievērot visas normas, tad jūs strādājat režīgi. Ja Aleksejevas kundze no Helsingu grupas izvēlas pieprasīt Krievijas finansējumu, nevis ār, ārvalstu finansējumu, tas ir viņas lēmums. 2013. gadā atbalsts no Krievijas valdības NVO, un te es atbildēšu, uh, atbildēšu Landsbergu kungam, nav mums iekšējā aģenta. Atbalsts NVO ir starptautiskā prakse, tā tas notiek uh, Eiropā, Krievijā, ASV, visur. Mūsu atbalsts ir 3,2 miljārdi rubļu. Miljārdi. Tas ir, tā ir milzīga summa un tā ir pēdējā laikā palielinājusies trīs reizēs. Cilvēktiesību organizācija ir tikai neliela daļa no visām nevalstiskajām organizācijām. Tās saņem pusmiljārdu katru gadu, un tas ir daudz. Priekšstādē pārtrauc. Bet varbūt es varētu atbildēt uz jautājumiem, jautā Daugava kungs. Bet jautājumi nebija uzdoti jums. Jūs jau tagad runājāt 5 minūtes, bet man, diemžēl, jūs jāpārtrauc. Paldies par to, ko jūs teicāt par finansējumu. Tas tiešām bija ļoti noderīgi. Paldies. Tātad jūsu laiks, diemžēl, ir iztecējis. Mums būs uzklausīšana par Krievijas jautājumiem martā, bet tagad man, diemžēl, ļoti stingri būs jātiesas arī pret visiem paneļa dalībniekiem. Varbūt jūs varētu divās minūtēs atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Kilberkungs, divas minūtes. Ich möchte einmal auf die Bemerkung. Gribētu izteikties arī par Dogokunga komentāriem. Viņš pieminēja pozitīvo attīstību, veicin, atzinīgi izteicās par to, taču man jums būs jāliek vilkties, jo šī pozitīvā attīstība, par ko es runāju, par LGBT kustības augšanu Krievijā, tas nenotiek tāpēc, ka to atbalsta Krievijas valdība. Tas notiek par spīti šai Krievijas valdības cīņai pret saviem pilsoņiem. Un par pārējiem jautājumiem vēlos atbildēt uz vienu jautājumu. Runājot par priekšlikumiem komitejai, kādi tie varētu būt. Es gribētu, lai tiktu turpināta kritizēta Krievijas valdība, tiktu uzturēts spiediens, tāpat arī nodrošināt palīdzība tām NVO, lai izglītot Krievijas sabiedrību. Tas būtu ļoti liels uzdevums, ļoti liels veicams izdevums, kur nepieciešams gan finansiāls, gan morāls atbalsts. Jo Kā jau tika minēts, Krievija ir nopelnījusi daudz vairāk. Krievija ir nopelnījusi dzīvot demokrātijā vairāk nekā 150 miljoniem cilvēku ir nopelnījuši būt izglītotiem, saņemt jaunākās svarīgākās zinātniskās informācijas, un Krievijai jāpaspēja izdarīt tas, ko tā nepaspēja izdarīt 90. gados - seksuālā audzināšana, audzināšana un informāciju, informēšanu par cilvēktiesībām. Šeit nav runa par abstraktām tiesībām, bet par tiesībām uz darbu, uz ēdienu, uz brīvu dzīvi. Viss ir cilvēktiesības. Tās nav vienkārši rietumu vērtības, tās ir vērtības, kas ir nepieciešamas un kuras vajadzētu nodrošināt arī Krievijas sabiedrībā. Un vēl gribētu atbildēt Donska kunga jautājumu par slavenām personībām kā Šekspīrs vai Leonardo da Vinci vai drīkst par šīm personām runāt, un Krievijai var pietiekami daudz ziņojumu par to, ka eh, runājot par Čaikovska homoseksualitāti, tad, ka galvenais, eh, galvenā Krievijas eksporta prece par to vairs nedrīkst runāt. No viņa biogrāfijas tiek izdzēstas tās daļas, kas vēsta par šo dzīves posmu, kas tomēr ir ļoti liela daļa viņa dzīvē. Bet uh, nu, diemžēl tas attiecas ne tikai uz vēsturiskām personībām, bet arī uz dzīviem cilvēkiem. Paldies! Paldies, Kilberg kungs, Lokšins kundze. Thank you. Uh, paldies. Nēsmu īsti pārliecināta par to, ko domāja Dolgova kungs, kad teica, ka viņš ir vienīgais cilvēks, kas ir pieredzējis Soči uh, atklāšanas ceremoniju. Es gribētu uzsvērt, ka um, atklāšanas ceremonija notiks tikai 7. februārī. Un es patiešām atvainojos, es varbūt pieļāvu kļūdu, un varbūt, jo angļu valoda nav mana dzimtā valoda. Tas, ko es vēlējos teikt, ir tas, ka mm, šīs spēles, protams, ir galvenokārt. Uh, sportistu lieta un viņu ģimeņu lieta. Protams, ir ļoti jauki arī piedalīties un atbalstīt savu komandu, taču atklāšanas ceremonija ir kaut kas daudz lielāks. Te ir runa par konkrētās valsts organizētājas parādīšanu un prezentēšanu, un Kremlī šī ceremonija ļoti interesē. Es eh, dzirdēju, ka dzīvnieki Sočos rada lielas problēmas To mums pastāstīja arī vietējie vides aizstāvji. Viņi ziņo, ka dzīvnieki tiek nogalināti un tiek nogalināti uh, brutālā veidā. Human Rights Watch nevar iesaistīties šo jautājumu risināšanā, taču mēs zinām, ka divi aktīvisti Sočos, kas strādā pie šī jautājuma un kas cenšas veicināt publicitāti par dzīvnieku uh, brutālu nogalināšanu, ir cietuši no iespaidošanas un arī viņus apdraud paš, pašlaik varas iestādes. LGBT un ekstrēmie uh, labējie spēki Jā, patiešām ir jūtama šāda homofobiska noziedzība valstī. Vai varas iestādes to gribēja, vai arī likums ir tāds kā aicinājums ultranacionālajiem spēkiem? Nē, šķiet tas ir tikai tāds negatīvs plakus efekts. Es uzskatu, ka iemesls, kāpēc šis likums tika ieviests, ir konsolidēt konservatīvo mm, bāzi taču šī diskriminējošā likumā pieņemšanas rezultātā un atklātas homofobiskas retorikas rezultātā, kas parādījās plašsaziņas līdzekļos un kas nāca kopā ar šī likuma pieņemšanu, ultranacionālās grupas uh, nāca klajā ar šādu paštaisnumu un uh, līdz ar to arī palielinājās homofobija noziegumi. NVO un uh, prezidenta piešķīrumu NVO. Dolgo kungs runāja, ka tas ir tāds ļoti svarīgs faktors, un nevienai NVO um, nevajadzētu liekt iegūt daudzveidīgu finansējumu, gan Krievu finansējumu, gan arī ārvalstu finansējumu. Paldies, paldies Lokšinas kundzei. Tagad dodu vārdu Koroķeva kungam. Paldies, priekšādētāji! Paldies par eh, šo reto iespēju apspriesties ar Krievijas valdību. Visbiežāk eh, šāda veida apspriedes tagad notiek tiesās, un eh, šīs tiesas atrodas pavisam tuvu šajienē, proti Strasbūrā. Es gribētu atgādināt Dolgova kungām, ka viņš. Uh, iegūst manu naudu, jo esmu nodokļu maksātājs Krievijā, bet tas nenozīmē, ka viņš saka to, ko es gribētu no viņa dzirdēt. Viņš ir neatkarīgs un arī memoriāls ir neatkarīgs. Tas nozīmē, ka ne vienmēr var nopirkt katru cilvēku. Šo li, šie likumu sastādītāji, diemžēl, uh, ir kļūdījušies. Ienākumi tikai no viena avota ir skaidra diskriminācija. Šiem ienākumiem ir jābūt eh, dažādiem, ienāk no dažādiem avotiem. Es varu tikai un vienīgi piekrist Taņai. Es gribētu atbildēt arī uz Donska kunga jautājumu par LGBT. Īstenībā jums tiek liekts maksa, um, mācīt uh, Krievijas konstitūciju. Mani kolēģi no universitātes uh, tiesā Krasna Darjā teica, ka viņiem vairs netiks ļauts mācīt tālāk. Proti, tas, ka uh, viņiem netiek ļauts runāt par šādiem jautājumiem, nenozīmē, ka viņu kā cilvēku un kā skolotāju tiesības tiktu ierobežotas. Iekšējie aģenti. Mums ir arī jāredz, kādas būs šie likuma sekas Ukrainā. Ja no Krievijas mēs arī vērojam, uh, Mēs sekojam līdzi šiem notikumiem ar ļoti lielām bažām. Mēs redzam, ka Krievijas represīvie noteikumi diemžēl jau ir pārkāpuši robežas. Paldies! Šulca kungs jautāja par situāciju Ukrainā. Šodien mēs uh, uh, sākām mūsu komitejas sēdi ar Ukrainas uh, jautājumiem, un mēs pie tiem vēl atgriezīsimies. Bet vēlreiz paldies diskusijas dalībniekiem! Centīšos tagad izdarīt kopsavilkumu. Vairāk kārt mēs pieminējām olimpiskās spēles. Protams, mums cilvēktiesību komitejā eh, tas ir, tās ir svarīgas, bet tas nav vienīgais, kas mums rūp. In, mums rūp arī tas, kas notiks pēc spēlēm. Eh, bet, protams, tik liels eh, sporta pasākums ietekmē arī uh, cilvēktiesību jautājumus. Mums būs diskusijas 13. februārī ar Olimpisko komiteju, arī FIFA pārstāvjiem, jo futbola uh, uh, dalība arī būs, tad futbola čempionāts arī tuvojas, un uh, ir svarīgi izmantot arī šādu sporta pasākumus, lai uh, padarīt mūsu cīņu par cilvēktiesībām intensīvāku. Martā, kā es teicu, mēs diskutēsim par apstākļiem Krievijas cietumiem un tulīt runāsim par Dienvidu Sudānu. Ein Schock für Das ist ja alles durch. Godātie kolēģi, mums vēl ir jāparunā vairākas lietas, un tāpēc es lūkšu uh, visus nomierināties, ieņemt vietas, ja jūs vēlaties turpināt diskusijas. Mēs runāsim par cilvēku tiesību situāciju Dienvidsudānā. Give them a moment or two to... Sorry. Oh, Marina, please. Yeah, we have one. Yeah, they, they already spoke. <laughs> Now on South Sudan, I'm sure that many of you will follow the. Noteikti jūs uh, uh, sekojāt uh, mēdīju ziņojumiem par Dienvidsudānu. Un jāsaka, ka uh, tiešām šī vardarbība ir briesmīga. No decembra vidus uh, tūkstošiem cilvēku bija pārvietoti, 50 tūkstoši ir bēguši uz kaimiņu valstīm, un daži pat Nīlas upē ir uh, slīkuši, uh, uh, cenšoties izmūkt. Un vardarbība pret civilo sabiedrību, pret iedzīvotājiem turpinās vienkārši cilvēku izcelsmes dēļ un uh, to uh, apstiprināja gan valsts uh, prezidents, gan viceprezidents, kas atstāja savu posteni. Diemžēl um, kopš uh, neatkarības atgūšanas uh, tas ir tiešām liels solis atpakaļ. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņemam uh, rezolūciju, kurā mēs nosodām šo vardarbību un aicinām visas puses uh, nolikt ieročus un izbeigt vardarbību. Tāpēc mēs aicinām atbrīvot visus politiskos apcietinātos un 11 politiskos līderus, kas pašlaik ir ieslodzījumā. Augstais pārstāvis uh, ir izlēmis izbeigt Eiropas pārstāvja mandātu Sudānā un Dienvidsudānā. un es esmu saņēmusi informāciju arī par to, ka ārlietu padome pagājušajā nedēļā atzinot secinājumos cilvēktiesību pārkāpumus arī nosodīja situāciju Sudānā. Esam ielūguši ekspertus, kas mūs informēs, informēs Marina Pētera no organizācijas Maize uh, pasaulē. Te ir Vācu nevalstiskā organizācija, kas tagad ir pārcelusies no Štutgartes uz Berlīni un kas uh, strādā attīstības politikas kontekstā un uh, veicina uh, attīstības politiku. Pēters Kundze ilgus gadus ir strādājusi fokālajos punktos un ir Eiropas koordinātore. Eh, Sudānas ekumeniskajam fórumam. Tas ir tīkls, kas apvieno vairākas baznīcas organizācijas un koncentrējas uz miera uzturēšanu un cilvēku tiesību aizsardzību. Mēs rīkosimies šādi. Pēters kundze tagad sāks eh, šo diskusiju, pēc tam uzklausīsim Ričardas kundze no ārējā dienesta. Un ļoti labi, kādi Kaiser kundze arī ir klāt. Viņa bija vēlēšana novērotāja komandas vadītāja Dienvidsudānā. Pēters kundze. Paldies. Man lūdzu runāt angliski. Tā es arī darīšu. Paldies par ielūgumu. Es būtu vēlējusies, kaut mani Dienvidsudānas kolēģi būtu klāt, un tad man nevajadzētu runāt viņu vārdā, bet, diemžēl, tas nebija iespējams. Es šodien centīšos jums pastāstīt par to, uh, ko mēs izrunājām pagājušo nedēļu Nairobi. Es tikko no turienes esmu ieradusies. Mēs tur runājām ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Es ne tikai pārstāvu organizāciju Maize pasaulē, bet arī Dienvidsudānas ekumenisko fórumu, proti eh, tas apvieno uh, reliģijas organizācijas un pilsonisko sabiedrību. Mēs cieši sadarbojamies un tas, ko es uh, šodien pastāstīšu, ir uh, šo organizāciju vārdā. Nu, jau 30 gadus es strādāju uh, ar Sudānu, Dienvidu Sudānu. Ne pirmo reizi es apmeklēju arī Eiropas parlamentu. Proti, protams, mēs bieži vien vēlētos šeit ierasties ne tikai runāt par Dienvidu Sudānu. Pašā sākumā es gribētu jums arī pastāstīt, kā mēs dzīvojam kopš decembra vidus. Būtībā es visu laiku sazvanos ar Dienvidsudānas draugiem, kas man piezvana, un vien, daudz no viņiem vienkārši saka, mēs gribējām pateikt sveiki, jo rītdien varbūt mēs būsim jau uh, miruši, un daudz no viņiem vairs nezvanā. Un bieži vien jūs uh, dzirdat arī šāvienus, runāt ar šiem cilvēkiem. Bērni, kas ir piedzimuši pēc 2005. gada, mēs cerējām, ka viņi nepiedzīvos vairs šos briesmīgos karus, pārvietošanu un citas briesmas. Tagad ir iztenojušies visdrūmākie scenāriji. Es tagad gribētu parunāt par vairākiem jautājumiem. Mēdījos šis jaunais konflikts parasti tiek atainots kā varas spēlīte starp diviem cilvēkiem, bet tā tas nav. Tas ir daudz plašāks. Vai nu to arī uh, prezentē kā etnisku karu, arī tas nav pareizi. Šis konflikts Dienvidu Sudānā, ja jūs to uztversiet tikai tā, kā uh, varas spēlītas vai etnisku konfliktu, tad atkal būtībā atkārtosies visi šie uh, aizspriedumi uh, par uh, Āfriku, proti, ka cilvēki neko nevar izlemt, tāpēc, ka viņi ir pārāk koncentrējušies uz savu etnisko piedarību. Un tas neļaus mums šos konfliktus atrisināt. Šajā konkrētajā situācijā tas, kas notiek Dienvidsudānā, atmet mūs atpakaļ par 10 vai 20 gad, gadiem, un tas nav parastā lietu gaita Mums ir vajadzīgi uh, stipri risinājumi. Parastie instrumenti šeit vairs nedarbosies. Tāpat varu jau tagad pareģot, ka tas sliktākais Dienvidsudānā mums vēl ir priekšā. Iespējams, ka mēs vēl neesam piedzīvojuši to šausmīgāko. Nestāstīšu jums par konflikta vēsturi, vai tiešām 15. decembrī notika uh, valsts apvērsums vai uh, apvērsiens vai nē pat ja nekas tev īsti nor, nav noticis, tas nenozīmē, ka uh, militāristi nav tam gatavojušies. Bet es domāju, ka mums visiem jāsaprot, ka noteiktā veidā mēs visi esam vainīgi tajā, kas ir noticis dažādos līmeņos. Mēs esam par zemu novērtējuši vēl vienu reizi, kā arī citur pasaulē, to, Ko nozīmē nemiernieku kustība, kas nāk pie varas, kas ir organizējusi pilnīgi jaunu valsti, un tad sāk uh, parasto uh, darbu. Bet tad, protams, mēs ne tikai palīdzām viņiem, bet aizstāvam arī savas intereses. Diemžēl Dienvidsudānā ir nafta, ir daudz dabas resursu, un, protams, uh, cilvēki tur ierodas ar uh, savām interesēm. Tas ir normāli, es to nenosodu, bet pagājušajos gados mēs redzējām, ka runa bija tikai par varu. Visi vēlējās varu un visi rīkojas tikai sa, uh, kā savu interesu pārstāvji. Valdība neaizstāvēja tautas intereses. Viņam vajadzēja runa, uh, rūpēties par sevi, uh, Eh, viņi, kas bija ilgi cietuši, tagad eh, bija tikuši pie varas un vēlējās kaut ko iegūt. Un viņi, protams, ir sagrābuši visu, ko vien varēja. Eh, protams, arī viņi ir korumpēti. Mēs to visu zinājām, bet vai kāds ko darīs? Nē. Visi zināja, ka jūs nevarat mainīt mentalitāti. Uh, Šie cilvēki bija nemielnieki, militāristi. Cilvēki valdībā arī ir traumatizēti, vai kāds mēģinājis viņam palīdzēt un pārvarēt šīs traumas? Nē, noteikti nē, neviena organizācija. Kas tad ir noticis? Beigu beigās Tur bija cilvēki, kas sapratuši, ka Dienvidsudānā kaut kas Eh, notiek nepareizi, kaut kas nav kārtībā, bet netika diskutēts, ko mēs īsti vēlamies Dienvidu Sudānā. Daži cilvēki ir jūtuši vai, eh, bailes un bažas un domāju, ka situācija varētu attīstīties kā Eritrejā. Žurnālisti tika spīdzināti, cilvēki eh, tika nogalināti. Es regulāri uzturos Dienvidu Sudānā Un man bija jātiekas ar cilvēkiem tā paslēpus kaut kur, kur neviens mūs nevarēja redzēt. Cilvēktiesības tika pārkāptas ļoti nopietnā veidā, bet neviens nevēlējās par to runāt. Protams, Amnesty International par to runāja, bet pašā valstī neviens par to nerunāja. Un tiekoties Nairobi ar pilsonisko sabiedrību, Mēs dzirdējām viņu atzinuši uzklausīšanā, ka viņi stabilitātes vārdā drīzāk klusē un uh, nerunā par to, kas notiek. Vai tas ietekmēja pašreizējos notikumus? Jā, jūs jau pieminējāt, 11 politiķi ir ieslodzījumā, viceprezidents uh, tagad bēguļo, bet tas viss ir vēsture. Kāpēc uh, šie cilvēki vispār uh, uh, ir uh, nokļuvuši ieslodzījumā? Tāpēc, ka viņi mēģināja ko pateikt. Nav jau tā, ka viņi ir balti un pūkaini, tur neviens nav uh, svēts. Bet mēs redzējām, ka tur bija diktatūras tendence, nebija runas brīvības. Un tautas intereses netika ievērotas. Šie politiķi par to centās runāt. Es jau nesaku, ka viņi, ja viņi būtu bijuši pie varas, ievērotu tautas intereses, bet vismaz viņi runāja par problēmām. Ja jūs vēlaties atlikt, tad jāsaprot, tur ir ētniska e, sastāvdaļa. Cilvēki tika nogalināti e, savas e, izcelsmes dēļ, Un te ir vainīgas abas puses, arī valdība, jo valdība ir uzsākusi arī nogalināšanu Džubā, arī citur Dienvidsudānā. Bet mēs īsti pašlaik nezinām, kas kontrolē armiju. Prezidents visdrīzāk nav pozī tādā pozīcijā, ka viņš varētu kontrolēt armiju un novērst to, ka Ugandas spēki e, ienāk valstī. Ugandai un Kēnijai arī ir lielas uh, komerciālās intereses. Ugandai ir arī citas intereses Dienvidsudānā. Mm. Viņi var ienākt valstī aizbildnoties ar tautas aizsardzību. Mēs redzējām daudz viet, ka cilvēki uh, cenšas atriepties par lietām, kas nav saistības ar pašreizējo situāciju, par pagātnes notikumiem. Un pat, ja uh, pamiera sarunas Adisabēbā tiešām uh, noslēgsies, tad nav skaidrs, vai pamieras tik tiešām iestāsies un visi noliks ieročus. Ir lielas grupas, nemiernieku grupas valstī kas rada bažas, ka Somāli variants joprojām ir iespējams. Un ja mēs vēlamies kādu risinājumu, tad tieši tagad vajadzētu um, svaigu domāšanu. Šī nav pierastā situācija. Mums ir vajadzīga pavisam jauna pieeja ir jāpanāk izlīgums, un tie, kas eh, sekoja CPA īstenošanas procesam, tie zinās, ka daudz tiek runāts par robežu jautājumiem, par resursu dalīšanu, bet CPA bija arī noteikumi par izlīgumu. Un mēs redzējām, ka par to neviens negribēja runāt. Šoreiz mums ir jāpanāk samierināšanās process. Tas nevar notikt bez labas uh, tieslietu sistēmas un bez uh, taisnīguma panākšanas. Mums šie jautājumi ir jāiekļauj visās nākamajās sarunās. Bet mēs neesam vēl panākuši to, ko vēlamies. Madam Prīt. Lielas paldies, Pētis kundzei. Liels paldies arī par to, ka pieprasījāt atšķirīgo pieeju samierināšanu, bet eh, tajā visā kaut kur ir jābūt arī taisnīgumam. Varbūt jūs man varētu palīdzēt. Mēs eh, aicinājām ierasties Dienvidu Sudānas vēstniecības pārstāvis. Vai viņi ir ieradušies? Nē. Bet ir ieradusies Ričards Kunze no Eiropas ārējās darbības dienesta, tāpat arī no ECO ģenerāldirektorāta. direktorāta ir eh, ieradusies pārstāve. Un Korts Heme, Eiropas Savienības īpašā pārstāvja biroja Eiropa, eh, vai Āfrikas eh, ragā pārstāvis. Es saprotu, ka jūs vai Rondors kungs tikko esat ieradušies no Dienvidsudānas. Veronika Varbūt būtu labi uzklausīt to, kas ir sakāms šiem trim pārstāvjiem. Es saprotu, ka mums ir jāskrien prom, jums nav daudz laika. Man jāiet prom pusešos. Madam Richard. Labi, tad dodu vārdu Ričārdas kundzei. Viņa ir atbildīgā par Dienvidsudānas jautājumiem Eiropas ārējās darbības dienestā. Paldies! Eh, paldies, man ir liels prieks piedalīties diskutējās par eh, Dienvidu Sudānu. Situācija valstī ir patiešām uztraucoša. Mūs uztrauc humanitārās situācijas eh, pasliktināšanās, tāpat arī ir pieaugošās cilvēktiesību pārkāpumu skaits valstī. Kopš 15. decembra šī situācija ir kļūsi tikai sliktāka. Man īstenībā nebija nekādu Ziemassvētku brīvdienu. Eiropas Savienība aktīvi iesaistās um, šajā situācijā. Mēs vēlamies panākt, lai šī krīze nepārvērstos par pilsoņu karu. Iespējams, esat pamanījuši, ka Dienvidu Sudāna tika apspriesta ārlietu padomē pirmdien. Eiropas Savienība un Eiropas Savienības ārlietu ministri ir uh, pauduši savu atbalstu. Jūs noteikti zināsiet, ka Eiropas Savienības iepēšai, īpašais pārstāvis Sondars Kungs ir piedalās uh, šīs krīzes atrisināšanā. Viņš uh, bija kopā ar mums Dienvidsudānā un viņa uh, pūliņi noteikti ir bijuši patiešām ļoti lieli. Mēs esam mēģinājuši iesaistīties arī politisko procesu virzīšanā uz priekšu. Mēs arī esam pauduši savu gatavību sniegt gan politisku, gan arī ekonomisku atbalstu. Pirmdien diskusijās mēs aicinājām visus reģionālos spēlētājus sniegt savu palīdzību un nedarīt neko tādu, kas varētu šo konfliktu sāsināt. Eiropas Savienība arī pirmo reizi ir nolēmusi uh, uzsākt ierobežojušas pasākumus pret konkrētām personām, kas uh, liek šķēršļus situācijas atrasināšanā. Jūs eh, dzirdējāt Pītersas kundzes teikto, situācija ir patiešām uztraucoša, un pirmais, kas mūs interesē, ir vardar vardarbības pārtraukšana. Tā ir mūsu pirmā un primārā prioritāte. Jo ilgāk eh, šīs kaujas turpināsies, jo sāsnētāka būs situācija un būs arvien vairāk cilvēktiesību pārkāpumu. Diemžēl nesam pamanījuši, ka situācija Adisā uzlabotos. Mēs eh, aicinām iesaistītās puses eh, piedalīties sarunu procesā. Kā jau es minēju, cilvēktiesību ziņojumi uh, parāda, ka cilvēktiesību pārkāpumi ir arvien vairāk, ka situācija ir satraucoša un arī šausminoša. Katrīna Aštaunē jau ir nākus klajā ar dažādiem paziņojumiem par šo jautājumu, tā skaitā viņa ir teikusi, ka visu uh, cilvēktiesību pārkāpumu veicēji ir jāsauc pie atbildības, un te nav runa par to, pie kuras puses viņa piedara. Mēs patiešām atbalstīsim Eiropas komisijas vēlmi veidot uh, izmeklēšanas komisiju, lai tātad izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus. Esam izmantojuši jebkuru iespēju uh, lai uzsvērtu, ka šai komisijai ir jāsāk darbs pēc iespējas ātrāk. Nesen Dumas kundze devās uz čulbu, kur viņa runāja par šiem jautājumiem. Mēs saprotam, ka ir jāstiprina arī cilvēktiesību izmeklēšanas kapacitāte. Arī Simonovičs devās uz čulbu, viņš arī sniedzis savus ziņojumus un uh, te vairs īstenībā nekas daudz nav piebilstams. Mums tiešām ir jāaicina, lai šī komisija tiktu organizēta pēc iespējas ātrāk. Papildus Pītersas kundzes teiktajiem, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs politiskais dialogs tik līdz šī vardarbība tiks pārtraukta. Protams, te ir jāiekļauj arī te nīz. Politiskajā dialogā piedalās arī IGAD, Un šeit mums vajadzētu iekļaut arī dažādas um, samērināšanas pasākumus. Mums ir um, jā, jāpārtrauc tas, ko mēs esam pieredzējuši Dienvidu Sudānā iepriekšējo nedēļu laikā. Šķiet, ka tas, kas notiek Dienvidu Sudānā, tagad jau uh, turpinās arī blakus reģionos. Tieši tāpēc dialogs būtu jāuzsāk pēc iespējas ātrāk. Uh, Eiropas Savienībai vajadzētu pielikt šeit iespējami daudz pūliņu. Un es domāju, ka visi, kas atrodas telpā, saprot, ka mēs esam apņēmības pilni to arī darīt. Lielas paldies, tagad Seros kundzei vārds. Nav ieslēgts mikrofons, diemžēl. Can't understand you. You know, on my notes it says. Es īsti nesaprotu. Manos pierakstos ir teikts, ka jūs no Eko ģenerāldirektorāta labprāt izteiktos uh, trīs minē, minūšu garumā. Man bija tikai jautājums, vai jūs vēlaties uh, ko papildināt. Nē, nē, viņš izteiksies pēc jums, saka priekšādātāja. Mēs jums visiem trim dosim vārdu. Tagad, tagad pienāks jūsu kārta. Par humanitāro situāciju. Uh, Mēs vēlamies jums sniegt informāciju par situāciju uz vietas, pirmkārt par humanitāro situāciju. Pēc tam runāsim par humanitāro atbalstu, ko sniedz Eiropas Savienība, un arī par izaicinājumiem, ar ko mēs saskaramies uz vietas. Un pēc tam arī pastāstīšu par mūsu rekomendācijām. Kā jau es teicu, Dienvids Sudānā krīze nāk pēc jau eh, bijušas krīzes, ir vairāki tūkstoši iekšēji pārvietotu personu šajā valstī, ir vairāk nekā 200 bēgļu no Sudānas un tādām citām kaimiņu valstīm Dienvidsudānā. Pirms eh, krīze sākās decembra vidū. Uh, eh, 4,4 miljoniem cilvēku bija vajadzīga humanitārā palīdzība. Uh, Tātad šī krīze vēl vairāk ietekmē humanitāro situāciju. Ņemot vērā neseno krīzi, ir vairāk nekā 500 tūkstoši iekšēji pārvietotu personu un 86 tūkstoši bēgļu Sudānā, Etiopijā, Ugandā un Kenijā. ANO eh, pieņēma ātru reakcijas plānu, tas notika jau decembrī, un aicināja humanitāros partnerus rēģēt uz šo, so, šo situāciju. Plānā bija paredzēts, ka līdz marta vidum būs 400 tūkstošu iekšēji pārvietoto personu, taču šis skaitlis uh, tika sasniegts vai, daudz īsākā laikā, nepagāja pat mēnesis. Tas norāda, ka šis iekšējais konflikts ir patiešām ļoti ass, un tas ir šo situāciju ļoti pasliktinājis. Mēs paredzam, ka e, nodrošināt humanitāro palīdzību valstī būs ļoti grūti un arī ļoti dārgi. Tas mūs uztrauc. Eiropas Savienības e, reakcija un klātbūtne valstī ir šāda. Mēs šim gadam esam mobilizējuši 50 miljonus eiro. Esam arī uh, nodrošinājuši to, lai varētu tikt glābtas dzīvības, jo īpaši, ja runa par uh, Eh, pārvietotajām personām, kas eh, ir ieradušās valstī no jauna, tātad jaunām personām. Attiecībā uz komisijas veikto mēs eh, krīzes laikā vienmēr esam atradušies valstī, neesam no valsts izbraukuši. Mums ir kolēģi arī, kas palīdz evakuācijā. Esam arī nodrošinājuši koordināciju ar visiem starptautiskajiem donoriem, vai nu tie nāktu no Eiropas, vai arī no citām valstīm, no ASV, Kanādas un Norvēģijas. Uh, Attiecībā uz izaicinājumiem mēs redzam, ka mūsu humanitārie partneri vēl ar vienu nevar piekļūt uh, uh, konkrētajām vietām un nevar arī nodrošināt kontaktus ar konfliktā iesaistītajām pusēm. Un tas ir ļoti sarežģīti, jo līdz ar to ir grūti būt neitrāliem un uh, izturēties objektīvi. Mēs redzam, ka pastāv arī riski ir ļoti grūti saprast, kas notiek ar militārajām iesaistītajām personām. Mēs redzam, ka iesaistītās puses izmanto helikopterus, kas izskatās pēc ANO helikopteriem, līdz ar to viņi var piekļūt tuvāk dumpiniekiem un var arī uh, šaut uz viņiem. Tas rada ļoti lielas grūtības, tas apdraud gan iesaistītos cilvēkus, gan arī komunitāro personālu. Jūs zināt, ka šajā valstī ir ANO integrēta misija ar trīs virzieniem. Ir attīstības eh, virziens eh, un arī militārais virziens un arī humanitārais virziens. Un, ja runa par humanitāro pusi, tad šī humanitārā puse ANO misijā netiek jaukta ar militāro pusi. Tātad šī militārā puse neved nekādas sarunas par humanitāro palīdzību. Mēs cenšamies panākt, lai šī nošķiršana būtu patiešām skaidra. Eiropas Savienība tātad sadarbojas tikai ar humanitāro pusi un ANO nodrošina militāro un politisko pusi. Uh, Esam arī pamanījuši, ka IGAD mm, miera sarunās Adesā daži no sarunu vedējiem cenšas nodroš, centās nodrošināt humanitāro piekļuvi, centās panākt, lai tas tiktu iekļauts politiskajās sarunās. Mēs uzskatām, ka eh, šī humanitārā puse nebūtu jāapspriež ar abām konfliktā iesaistītajām pusēm. Ir jāved sarunas ar NVO vai uh, tikai ar vienu konfliktā iesaistīto pusi. Pēdējā gadījumā uh, šī humanitārā palīdzība tiks izmantota ļaunprātīgi. Mēs redzam arī, ka Dienvidu Sudānas varas iestādes kļūst arvien asākas. Vakar prezidents Kīrs nāca klajā ar paziņojumu, ka Viņš uzskata, ka UNMIS ir paralēla valdībā valstī. Mēs ļoti labi apzināmies, ka, ja Dienvidsudānas varas iestādes a, a, oficializēs UNVIS, tad tas ļoti negatīvi ietekmēs humanitāros pūliņus valstī. Tā ir viena no problēmām, ko mēs saskatām. Tāpat arī mēs saskaramies ar loģistiskām un finansiālām problēmām Dienvidu Sudānā. E, humanitārie partneri nodrošina humanitārās palīdzības eh, ieviešanu valstī tad, kad nav lietu sezonas, proti no māja līdz oktobram 60% no teritorijas nav pieejami tieši lietu sezonas dēļ. Pašlaik uh, pievešana nevar notikt, un tas radīs ilgtermiņa sekas šajā valstī. Uh, Visi esošie krājumi, kas atrodas valstī, ir izlaupīti. Lielākā daļa no krājumiem ir izlaupīti. Nu, gribu teikt, ka gandrīz visi krājumi ir pazuduši. Tas būs vēl viens izaicinājums. Tas nozīmēs, ka humanitārās reakcijas izmaksas palielināsies. Šis palielinājums būs ļoti liels tuvāko mēnešu laikā, un to mums noteikti vajadzēs ņemt vērā. Tātad eh, kopumā trīs eh, īsi punkti par rekomendācijām. Eko komisijā ļoti cieši seko līdzi situācijas attīstībai valstī. Mūsu cilvēki atrodas tur uz vietas. Mēs gribam, lai tiktu sniegta palīdzība augstākajā līmenī, tas tātad ir trešā līmeņa ārkārtas situācija. Ir vajadzīgi ļoti pieredzējuši humanitārie darbinieki valstī. Mēs mēģinam to panākt. Uh, Mēs turpinam arī sekot līdzi un arī visos fórumos teikt, ka ir ļoti skaidri jānodala humanitārie spēki no militārajiem un politiskajiem spēkiem. Paldies! Atvainojiet, vēl kaut kas, ko es piemirsu. Es gribētu uh, lūgt Defko uh, kolēģi arī izteikties, uh, jo viņš runās par attīstības aspektiem. Jā, jā, Paldies, bet lūdzu palīdziet man ievērot arī laiku. Tagad Hemera kungs, pēc tam jūsu kolēģis, un tikai Ezeres kundzei būs uh, jādodas prom. Uh, cik uh, daudz laika jums vajadzēs? Ļoti īsi, un atvainojiet, ka mēs nepaziņojam jums iepriekš, ka mums jārunā. Gandrīz viss ir jau pateikts. Es gribēju tikai pateikt Pēteres kundzei, ka, protams, jā, uh, Mums uh, jāpalūkojas arī uz sevi, uz sevi. Tikai pirms diviem uh, mēnešiem mēs runājām par īpašo dekaizeres eh, ziņojumu un bijām ļoti optimistiski noskaņoti. Mūsu partneri bija iesaistīti jaunajā nolīguma procesā un šķiet, ka mēs palaidām garām šo uh, situācijas attīstību. Un mums pašiem vajadzētu padomāt, kāpēc tas tā varēja noteikt, notikt. Izabela runāja par politisko pusi. Mūsu programmās mēs uh, runājām arī par loģistikas situāciju. Mums ir arī problēmas ar uh, finansējumu un fondiem. Mums ir tagad uzsākts pārskats, uh, lai izvērtētu, vai ir vērts turpināt jau iesāktos projektus. Uh, mēs uh, uzturām kontaktus arī ar attīstības partneriem, piemēram, ar uh, uh, ANO uh, atbalsta programmām. Un mums vajadzētu uh, ļoti cieši uzraudzīt situāciju, lai atsāktu darbu, tikko tas atkal kļūs iespējams. Uh, jūs teicāt, ka uh, šie notikumi atmet mūs pa 10, 20 gadiem atpakaļ. Jā, diemžēl tā ir, mums viss būs jāsāk no jauna. Mēs daudz ko iemācījāmies no iepriekšējās darbības, un mēs darīsim visu iespējamo, lai atbalstītu īsteno samierināšanās procesu. Mēs to līdz šim esam par zemu novērtējuši, bet tagad atzīstam, ka tas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Paldies tagad Hemera kungs no uh, Āfrikas raga īpaša pārstāvja biroja. Paldies, paldies arī par iespēju izteikties. Domāju, ka man nevajadzēs daudz laika. Arī es apzinos, ka laika nav daudz. Ārējā dienesta Eko un Devko kolēģi jau uh, norādīja uz uh, grūtībām, ar kurām mēs uh, saskarāmies ar dilemām. Uh, Eh, kas ir mums priekšā strādājot Dienvidsudānā. Un es eh, piebalsošu tam, kas jau tika pateikts. Eh, labi, ka mums vispār ir diskusijas par Dienvidsudānu. Šis pēdējās nedēļas bija graujošas Dienvidsudānas pilsoņiem. Tikai pirms sešām nedēļām mēs uh, būtībā bijām nomirinājušies un domājām, ka nu pietiek runāt par Dienvidsudānu, bet tagad atkal plosās krīze. Ļoti īsi pievērsīšos tam, ko dara Eiropas īpašais pārstāvis Aleksandrs Rondos uh, Āfrikas ragā. Mēs visi esam nožēlojuši, ka Rozalīna Marsa uh, oktobrī um, atstāju savu posteni, es strādāju vēl viņas komandā, un toreiz Eiropas parlaments arī slavēja viņas darbu, pilnīgi pamatot, jo viņa ir paveikusi lielisku darbu. Kad uh, Maždons kundze uh, beidza savu darbību un uzdevumi tika nodoti jauniem pārstāvim, mēs Um, vēlējāmies izpildīt visas Eiropas Savienības saistības šajā dosjē. Eiropas iestādes ir pildījušas savu, uh, savus solījumus. Aleksandrs Rondos uh, strādā ciešā sadarbībā ar DEFCO, ECO, ārējas rīcības dienestu ar delegācijām, arī tās jāpiemin. Un viņš ļoti daudz jau ir paveicis. Viņš ir uh, ceļu jau aizceļojis uz džubu Um, runāja par uh, uh, uguns pārtraukšanas sarunām, jo tiešām pašlaik vēl nevar runāt par miera sarunām. Tas ir tikai pamiers. Viņš atbalsta arī samierināšanās procesu uh, savu spēku ietvaros. Un domāju, ka viņš strādā visai efektīvi. Uh, Dienvidsudānas krīze e, ir pavērsusies par reģiona krīze. Tagad ir iespējas uh, uzsākt reģionālo dialogu. Etiopija un Kenija piedāvā starpniecību sarunās ar Ugandu, Sudāna un Dienvidsudāna uh, e, ir eh, kaimiņi un strādā ļoti eh, aktīvi, bet ja mēs atskatīsimies uz reģionālo mandātu, kas ir īpašajam pārstāvim, tad tas noteikti bija ļoti noderīgs arī Dienvidsudānas krīzes pārvarēšanā. Paldies! Thank you, Mr. Hemmer. Paldies! Tagad Veronika Dikaizer lūdzu. Paldies priekšsādātāji! Bija grūti pārliecināt, eh, pārliecināt parlamentu decembrī, eh, divus gadus pēc eh, valsts neatkarības atgūšanas, pieņemt ziņojumu par Dienvidsudānu. Tas gandrīz nevienu vairs neinteresēja. Un jāatzīst, ka neskatoties uz pašlaik notiekušo, mēs redzam, ka šeit ir tā pamazāk deputātu, mazāk nekā piemēram, uzklausīšanas laikā par Krieviju. Tā nav kritika, kas vērst uz parlamenta darbību, bet, nu, tā tas ir grūti aptvērt, cik nopietna ir šī krīze, cik svarīga ir Dienvidsudāna stabilitātei Āfrikas ragā. Un eh, cik smaga problēma pašlaik tur plosas. Es visu pirms gribētu teikt, ka man varbūt ir cits iespējas, ka mēs esam kļūdījušies izvērtējot situāciju Dienvidsudānā. Decembrī strādājot pie uh, sava ziņojumā es kontaktējos ar Rišārs, Rišārds kundzi, ar visiem, kas strādā Sudānā un Dienvidsudānā. Un ar cilvēki, kas labi pārzina šo valsti, bija diezgan labi pārliecināti, ka situācija ir trausla, bet tas ir normāli valstī, kas tikko atguvusi savu neatkarību. Mēs sapratām, ka valdība nav stabila un ka tendences ir drīzāk autoritāras. Prezidents Kīrs no sākta gala bija diezgan autoritāri noskaņots un uh, bija daudz faktoru. Ētniskie eh, faktori, ekonomiskie faktori, diversifikācijas trūkums ekonomikā, dramatiskā situācijā dzīvojos, dzīvojusi tauta, tad tas viss bija mums zināms. Bet mums bija iespējas, ka tā ir tāda bērnu slimība, ka valsts to pārvarēs un ka starptautiskās kopienas centieni atmaksājas un beigu beigās sāksies normāla attīstība, ka mēs finansēsim infrastruktūru un viss būs puslīdz labi. Bet tad mēs tiešām darītu visu iespējamo un cerētu uz to labāko. Es atceros, kad es um, savā uzstāšanās reizē kritizēju to, kā strādā Kīra valdība, kad es runāju par komisiju, ko, korupciju un uh, citiem aspektiem, tad uh, man teica arī komisijas pārstāvī, ka daudz, kas uh, notiek tur arī, kas ir labs. Tā tas bija. Varbūt Pēters kundze varētu uh, man paskaidrot, kur mēs esam, mal, eh, esam kļūdījušies. Jūs teicāt, ka um, tautas intereses netika ievērotas, netika palīdzēts tieši tautai. Un uh, starptautiskās kopienas palīdzība nav nonākusi pienācīgā veidā līdz tautai. Bet kā tas viss notika? un ko mēs būtu varējuši darīt savādāk. Tad mēs esam veikuši programmas, mēs tās esam īstenojuši. Bet man bija iespējas, ka tas viss ir tautas labā. Mums bija iespējas, ka tas, ko mēs darām, palīdz attīstīt un stabilizēt valsti, novērst turpmākos konfliktus Mūsu attīstības programmas, izglītības, infrastruktūras programmas, institūciju izveidas programmas uh, bija uh, noderīgas. Varbūt mēs neesam darījuši pietiekoši daudz vai neesam pienācīgi kontrolējuši vai rūpējušies par lielāku caurskatāmību, bet tomēr daudz kas bija paveikts. Un noslēgumā būtībā mums visiem vajadzētu sev pajautāt, jā, varbūt mēs esam kļūdījušies, bet ko mēs būtu varējuši darīt tajā brīdī? Uh, kādā veidā mums vajadzēja kontrolēt, kā Eiropas uh, uh, atbalsts tiek izmantots, vai tas tiek tiešām izmantots tautas labā. Es nedomāju, ka mēs esam kļūdījušies savā politikā, bet uh, mums tiešām laikam bija jāpadara vairāk. Jūs teicāt, ka tagad runa nav tikai par uh, varas sadalību vai etniskajiem konfliktiem. Tās ir nemiernieku kustības, uh, kas plosā šajā valstī. Un mēs labi zinām, ka ir ļoti grūti e, šādas e, nemiernieku kustības, šādu sacelšanos ievirzīt mierīgajās liedēs. Ļoti grūti e, kādu nemiernieku kustību pārvērst par politisko partiju. Tātad, vai mēs tiešām esam kļūdījušies izvēloties savu pieju, savu politiku, vai nav drīzāk tā, ka tik īsā laikā vienkārši nav iespējams panākt uh, labus rezultātus. Es uh, uh, piekrītu, ka ir arī daļa mūsu vainas, bet vai tiešām uh, mēs esam tik vainīgi? Un vēl kaut kas uh, ļoti īsi. Es nezinu, Uh, neko par to, ko vēlas Sudāna, kā notiek, ka Bašers neizmanto uh, kaimiņu šu, uh, vājību, lai kaut ko paveiktu tagad. Vai viņi vēl nogaidīs, vai, vai kaut kas tur notiks, tas ir jautājums visiem. E Vai ir vēl kāds deputāts, kas vēlas uzdot jautājumus? Gržība punkts. Domāju, ka Dekaizeres kundze ir uh, paudusi to, ko domā un jūt daudzi. Ir ļoti daudz šādu situāciju gan Ziemeļāfrikā, gan arī Dienvidu Sudānā. Tāpat arī mēs jūtam, ka kaut kas līdzīgs notiek arī Austrum Eiropā. Mēs runājām par Ukrainu. Un, diemžēl, jūtam vilšanos visur. Jautājums ir par to, vai mums vajadzētu atteikties no tā, ko mēs darām, un vai arī mums vajadzētu turpināt šo misiju. Uh, Uzskatu, ka galvenā problēma ir tā, ka nav um, institūcijas, nav pilsoniskās sabiedrības, kas varētu kaut ko darīt. Vienīgais mērķis bija neatkarība. Tā bija separātistu kustība, kas centās to panākt. Tā bija cīņa pēc neatkarības, kas bija uh, mērķis pats par sevi, bet eh, netika definēts, kam tad īsti vajadzētu izveidoties no Dienvidu Sudānas. Protams, ar vāju ekonomiku šī problēma sāsinās. Jebkura humanitārā rīcība, arī polijas humanitārās organizācijas ir uz vietas, bet ar šo palīdzību nepietiek, ar to nepietiek, lai izveidotu infrastruktūru, uh, lai izraktu akas ūdenim, lai nodrošinātu palīdzību un medikamentus. Ar to nepietiek. Tas nav pareizais, ko darīt. Pamat problēma ir drošība iedzīvotājiem, kuri nemaz nejūtas drošībā. Viņi jūtas pastāvīgi apdraudēti. Viņiem var uzbrukt jebkurā brīdī. Protams, šīs problēmas mērogi ir atšķirīgi dažādos reģionos. Uzskatu, ka tā ir galvenā problēma, domājot par to, ko mēs darīsim nākotnē un ko mums vajadzētu darīt. Mēs domājam par to, kā mainīt Eiropas politiku un kā atbalstīt demokratizācijas procesus pēc arābu pavasara Pēc arābu revolūcijas mēs uzskatījām, ka šajā gadījumā situācija būs vienkāršāka, jo pastāv infrastruktūra, stabilitāte un mehānismi šajās valstīs ir daudz spēcīgāki, taču arī šeit mēs jutām vīlušies. Un šī vilšanās sajūta uh, ir ļoti plaša. Mani interesētu mūsu viesu viedoklis par to, uh, ko mēs varētu paveikt, lai sasniegtu rezultātus. Pirmais, protams, ir apspiest konfliktu. Ja pastāv konflikts, un ja kāds vēlas sniegt palīdzību, tad tas vienkārši nav iespējami, jo nav drošības. Paldies! Neredzu, ka kāds vēl būtu pacēlis roku. Nē, es tomēr redzu, Viržjā kundze, lūdzu. Es nevaru klusēt par šo jautājumu. Parasti es tā nerīkotos. Uzskatu, ka ir pārāk vienkārši sist pie krūtīm un teikt, ka visu izdarījām nepareizi. Mēs palīdzējām atgūt neatkarību Dienvidu Sudānā, uh, bet eh, nav organizētas pilsoniskās sabiedrības. Šī valsts izturēja diktatūru gadiem ilgi Bašīra režīmā. Mums ir jāizvērtē situācija uz vietas. Šī situācija ir ļoti līdzīga citām valstīm šajā reģionā, un tas galvenokārt notiek tieši rietum lielvaru ietekmes dēļ. Protams, tika atbalstīta neatkarība, taču nekas netika organizēts, viss notika ļoti ātri. Mēs zinājām, ka pastāv jau iesakņojušies konflikti, tāpēc tagad nav jēgas liet krokodila asaras. Jūs pieminējāt eh, agrākos incidentus, vārdarbību, kas izriet no vēsturiskiem notikumiem. Protams, tā ir taisnība. Viens no jums pieminēja attieksmi Sudānā. Vai prezidents Bašīrs tiek uzskatīts par sabiedroto, kurš palīdzēja valstī ieviest demokrātiju? Vai jūs jokojat? Es saprotu, ka mums ir e, jāsadarbojas ar valdību uz vietas, taču nedrīkst teikt, ka valstī nav pilsoniskās sabiedrības. Pilsoniskā sabiedrība ir nogalināta. Mēs vienkārši pieveram acis. Korupcija Šie milzīgie līdzekļi, kas tiek ieguldīti Dienvidsudānā, kamēr mm, cilvēki Dienvidsudānā īsnībā no tiem nav saņēmuši nevienu kapeiku. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk ieguldīt pavisam nelielos projektos, kas izmaksā ļoti maz, bet kuri var paveikt brīnumus. Mēs pašlaik eh, pumpējam milzīgas summas valdības budžetā, un ar to vispār nekas netiek panākts. Mums vajag pārskatīt Eiropas Savienības šajās valstīs veikto politiku un nodrošināt, lai tas nāktu par labu cilvēkiem. Pīters Skundze, varbūt jūs varētu atbildēt, bet pavisam īsi es saprotu, ka mēs varētu šeit diskutēt gari un plaši. Thank you, I... Lielas paldies. Centīšos atbildēt īsi. Pirmkārt, jāsaka, ne viss tika izdarīts nepareizi. Protams, investīcijas uh, izglītībā un citās jomās, kuras jūs pieminējāt, tas viss bija nepieciešams un tas viss uh, nebija velti darīts. Cita lieta ir drošība. Drošība ir uh, atslēga vārds, jo drošība Dienvidsudānā nozīmē valdībai valdības drošību. Drošību palikt uh, savā amatā un valdības uh, ierēģņu un viņu ģimeņu drošību, bet viņi nedomā par tautas drošību. Notiek reformas, bet tas nav pareizs process. Un par to, kur mēs esam kļūdījušies, un vai nav bijis kaut kādu zīmju, ka kaut kas notiek nepareizi. Mana pieredze ir tāda. 2001. gadā Mēs sākām brīdināt par situāciju Darfūrā. Visi uz mums lūkojas kā uz trakiem un teica, tā nav mūsu prioritāte, tur nekas uh, nebūs. Bet mēs jau toreiz paredzējām, kas notiks. 2010. un 2011. gadā mēs teicām, ka Brunei būs milzīgs konflikts, bet neviens uh, mūs neklausīja, mūsos neklausījās. Un Sudānas konferencē pagājušajā gadā Mēs arī ļoti skaidri pateicām, pilsniskā sabiedrība teica, ka kaut kas sagājas greizi, greizi un tuvojas katastrofā. Cilvēki eh, teica, jā, jā, atkal šī trakā veicina, viņa atkal eh, runās tikai par negatīvo un viņa vienmēr saskata tikai uh, visu slikto. Vai tad es esmu viena pati, kas par to runāja? var jau būt, bet nav tā, ka mēs e, nebūtu gribējuši brīdināt un kaut ko darīt. Vācijā e, ir tā, ir pastāv lietas, kas nedrīkst pastāvēt. Ir tāds teiciens, un tā, diemžēl, ir. Es nevēlos uzvelt vainu starptautiskajai kopienai par pašreizējo konfliktu, jo šis konflikts ir radies valstī, un mūsu ietekme ir ierobežota. Atbildība, protams, ir Dienvidu Sudānai. Tā ir iekšēja problēma, iekšējs konflikts. Cilvēki tur rīkojušies bezatbildīgi. Abās pusēs. Tagad ne jau mēs esam izraisījuši šo konfliktu, bet mums jau uzdod, jāuzdod zinām jautājumi. Jūs pieminējāt bēgļus. Bēgļus Dienvidu Sudānā no uh, citām valstīm. Tad kāpēc mēs tagad runājam tieši uh, par Dienvidsudānu, bet Dienvidu Kordofāna cilvēki arī uh, mirst, un tur arī ir nemieri, un tas viss turpinās jau kopš 2011. gada. Ka šī dinamika nemainās, un mums kaut kas būtu jāizdara beidzot. Jūs teicāt, ka Dienvidsudānas uh, prezidents jau ir uh, vērsies pret UNMIS pret tiem, kas aizsargā uh, bēgļus un uh, upurus. Viņš uh, ir vērsies jau arī pret citām nevalstiskām organizācijām. Un tas būtu jāizbeidz, jo tās ir palīdzības organizācijas, tās atbalsta upurus, upurus, kas ir radušies valdības rīcības dēļ. Paldies jums par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Tas būtu arī viss pašlaik. Liels paldies, Pēterks kundze! Paldies uh, par šiem viedokļiem, kas rosināja mūs uz labām diskusijām. Ceru, ka mēs visi esam uh, iemācījušies un mums uh, būs noteikti, diemžēl, vēl jārunā par Dienvidsudānu, varbūt vēl šajā sasaukumā. Jā, lūdzu, lūdzu, Dikaizers kundze. Uh, Eh, nevajadzētu tagad eh, eh, vilcienu aizkavēt. Tagad runāsim par situāciju Tunisijā un Eģiptē. Uzklausīsim ārējas rīcības dienestu. Abās valstīs Pašlaik tiek izstrādāta un pieņemta jaunā konstitūcija. Tā ir ļoti interesanta attīstība. Uzklausīsim vispirms uh, ārējo dienestu par Tunīsiju. Pašlaik konstitūcijā ir garantēta arī uh, dzimuma līdztiesība. Vēl pirms gada par to nebija pilnīgas drošības un arī tieslietu sistēmas neatkarība Tā es būtu gribējusi teikt, bet diemžēl arī Tunisijā konstitūcija vēl paredz nāves sodu. Bet lūdzu, tagad uzklausīsim jaunumus par situāciju eh, Tunīsijā. Stefans Mehati no ārējas rīcības dienesta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka es varu franciski runāt, vai ne? Ne, ne, tikai arābu valodā būtu grūti jūs iztulkot, bet franciski var runāt. Jā, jā. Tātad ļoti īsi priekšsādātāji. Ārējas rīcības dienests ir ļoti uh, modrs un ļoti rūpīgi uzrauga visu, kas notiek Tunisijā, jo īpaši cilvēku tiesību jomā un uh, sieviešu tiesību jomā. Uh, Mēs uh, lūkojamies arī, kas notiek ar jauno konstitūciju. Šī attīstība ir ārkārtīgi svarīga. Katru dienu, reizēm pat vairākas reizes dienā, mēs uh, sekojam uh, diskusijām Nacionālajā asamblējā par jauno konstitūciju. Mums ir cerības, ka uh, Tunīsijas institūcijas būs uh, leģitimētas no jauna, ka tās tiks reformētas. Visai ilgu laiku šajā valstī Benalī uh, kunga valdībā uh, pamatiesības netika ievērotas. Kas attiecās uz konstitūcijas izstrādi, pēdējās ziņas ir tādas. Šodien izskatās, ka 146 panti, kas uh, bija izskatāmi, uh, projekts, kas tika paziņots 13. gada maijā, tad no šiem pantiem 140 ir jau pieņemti, bet Tunīsijas deputāti aptuveni kādus 15 pantus vēlas pārskatīt. Dažas politiskās grupas un reliģiskās kustības vēlējās iekļaut, piemēram, preambulā atsauci uz šariātu un ierobežot dažus konstitūcijas noteikumus, kas jau tika pieņemti šie mēģinājumi līdz šim ir visi izgāzušies, bet situācija vēl nav pilnīgi droša, tāpēc mēs joprojām turpinām ļoti rūpīgi uzraudzīt diskusijas par katru atsevišķo pantu. Un jāsaka, ka pašlaik kopumā, tad Jūlija jau Venēcijas eh, komiteja sagatavoja pagaidu ziņojumu par to, kā šis darbs ir ļoti iedrošinošs. Pamattiesības pilnībā ir iekļauta šajā konstitūcijā. Sieviešu tiesības ir 45. pantā. Tunisijas prese šodien ziņo, ka eh, daži vēlas arī iekļaut paritātes koncepciju. Eh, mm, tas vēl nav apstiprināts, bet sieviešu tiesības ir tagad plaši atzītas šajā tekstā. Tāpat kā bērnu tiesības un daži principi, kas ir ļoti svarīgi otrajā sadaļā no 20. līdz 48. pantam. 20. pants atrunā to, ka eh, visiem pilsoņiem un pilsonēm ir eh, vienādi pienākumi un vienādas tiesības un ka visi ir eh, vienādi likuma priekšā. Tas ir noteikti pirmais solis ceļā uz jaunu demokrātijas pamatu Tunīsijā. Tas ir priekšnosacījums, lai organizētu jaunās vēlēšanas, kā mēs ceram 2014. gadā tad būs iespējams izveidot jaunās investīcijas, institūcijas uh, caurskatāmā veidā, leģitimā veidā. At mēs runājam arī par tieslietu sistēmas reformu, un es gribētu arī norādīt, kā sadaļa par tieslietām arī tika skatīta tiesneši, uh, prokurori, žurnālisti ir pauduši savas bāžas uh, par uh, iepriekšējo attīstību. Viņi tika uzklausīti un daži komentāri arī tika ņemti vērā. Un tad uh, daži uh, tiesneši uh, tika arī piesaistīti darbam. Mums Ļoti svarīgi ir visi šie aspekti, ļoti svarīgi, lai tieslietu joma tiktu sakārtota. Pašlaik, tagad, kad mēs te runājam, konstitūcija joprojām nav apstiprināta. Darbs joprojām turpinās. Pašlaik vēl turpinās plenāras sesijas. Teorētiski eh, viņi aptuveni tagad beigs laiku, Mēs ceram, ka konstitūcija drīz tiks apstiprināta, ka jaunā valdība varēs arī drīz sākt darbu. Nu, noteikti uh, ap 25. janvāri, uh, kas ir paredzētais termiņš konstitūcijas pieņemšanai, tad mēs ceram, ka tad arī premjerministrs, jaunais premjerministrs varēs prezentēt jauno valdību. Bet tā kā vēl nav notikusi balsošana par konstitūciju, at, un ir vajadzīgs atbalsts no divām trešdaļām eh, visu deputātu, eh, tas viss nedaudz aizkavē visu procesu. Protams, mēs eh, ceram, ka situācija attīstīsies labvēlīgi šajos pagājušajos mēnešos eh, Tunīsija ir pierādījusi, ka eh, deputāti strādā atbildīgi un turpinās arī nacionālais dialogs. Eh, ir visai nopietna mēģinājuma sakārtot politiku un situāciju valstī. Paldies, labprāt atbildēšu arī uz jautājumiem. Paldies, Mihāti kungs. Vai būtu jautājumi? Veržjā kundze. Uh, un pēc tam es. Nē, nē, man nav jautājumu, es tikai gribēju pateikties uh, par šo izklāstu. Es piekrītu jūsu analīzei. Es arī bieži strādāju kopā ar Tunīsijas kolēģiem. Tik tiešām ļoti labi, ka beidzot šie darbi ir atsākti. Trīs gadus valdīja stagnācija konstitūcijas jautājumos. Decembra sākumā Es arī biju Tunisijā un es redzēju, ka daži cilvēki bija jau gandrīz uh, izmisuši. Pilsoniskā sabiedrības pārstāvji vairs neko labu negaidīja. Jūs saprotat, ko es gribu uh, teikt, tad pilsoniskās sabiedrības neveiksmes bija ļoti nopietnas, bet tagad tas tiešām ir uh, svaiga gaisa malks. Paldies par šīm labajām ziņām. Jo īpaši šī saspēle Uh, darbā par atsevišķiem pantiem. Mēs redzam, kādi mēģinājumi tiek izdarīti. Bet uh, arī es ceru, ka šī konstitūcija tiks drīz apstiprināta. Uh, nezinu, vai būs vēl referendums. Man šķiet, ka būtu normāli pēc Benalī valdības uh, uh, laika, pēc trīs gadiem, kad konstitūcija tika likta malā, saprotams, ka darbs par kādu nedēļu var aizskavēties. Nevajadzētu viņus tagad steidzināt, viņam vajadzētu nobalsot par šo konstitūciju, bet es tiešām ceru, ka ļoti drīz pēc konstitūcijas apstiprināšanas notiks arī uh, vēlēšanas un tiks izveidotas visas institūcijas. Ja es pareizi sapratu, uh, Eh, notiek lielas diskusijas eh, par eh, vēlēšanu likumdošanu. Tas labākais, kas varētu notikt, būtu institūcijas, kas beidzot varētu darboties, jo to jau labu laiku trūkst Tunisijā. At mēs ceram, ka beidzot, beidzot visas lietas tiks sakārtotas arī Tunisijā. At šī uh, Uh, cerība ir dzimusi jasmīnu revolūcijā. Pašlaik uh, viss uh, iet uz labo pusi, kaut gan, protams, zināmas bažas vēl paliek. Paldies, saka priekšstādāja. Man ir trīs jautājumi. Jūs pieminējāt, ka daži panti joprojām tiek izdiskutēti. Tad man ir informācija par to, ka panti par relīģiju joprojām nav noslēgti un islāmisti cenšas atsākt diskusijas. Vai jūs varat pastāstīt ko vairāk? Cik tālu viņi ir pavirzījušies ar šiem saviem mēģinājumiem? Un tad par uh, divu trešdaļu vairākumu asamblējā. Cik lielas izredzes ir šo vairākumu panākt? Un, uh, ja tas netiks panākt, uh, netiks panākts, kas tad notiks? Vai būs referendums? Un vēl viens jautājums. Uh, makrofinansiālā atbalsta pakete Tunīsijai. Tā ir atvēlēts 250 miljonu budžets. Un vai šī konstitūcija, laba konstitūcija ir priekšnosacījums palīdzības saņemšanai? Un vai uh, atvērtas un brīvas vēlēšanas arī ir priekšnosacījums. Uh, lūdzu, jums ir iespēja atbildēt. Jā, paldies ļoti īsi. Jūs pieminējāt pirmajā jautājumā sesto pantu. Sestais pants šajā konstitūcijā attiecās uz reliģijas uh, brīvību. Es tagad nolasīšu pēdējo versiju. Tur ir noteikts, ka valsts garantē reliģijas brīvību, brīvību, ticības brīvību un ti, brīvību um, um, īstenot jebkuru kultu, kā arī aizsargāt um, visas reliģiskās vietas. Jā, pirms divām nedēļām aptuveni bija mēģinājums aizliegt um, jebkādu rīcību, kas pauž reliģiskās pārliecības trūkumu, bet tas tikas atkal svītrots. Protams, pašreizējais teksts ir neoficiālais tulkojums, bet jāsaka, pašreizējais rezultāts ir pozitīvs. Un kompetenti cilvēki ir konstatējuši, ka gan preambulo, gan pirmajos pantos konstitūcijā tiek tikai konstatēts, ka islāms ir valsts reliģija, bet tas neuzspiež islāmu kā reliģiju visiem. Tas ir tikai konstatējums. Jā, tik tiešām bija arī protesti pie Nacionālās asamblējas ēkas un islāmisti, imāmi pareģoja, ka atgriezīsies daži panti par šariātu, par šariātu tiesībām. Viņi vēlējās arī um, iekļaut uh, aizliegumu paust uh, jebkāda veida atšķirīgu pārliecību vai nereliģisku pārliecību, bet šie mēģinājumi ir cietuši neveiksmi. Un tāpēc mēs varam būt piesardzīgi optimistiski. Katru dienu, kā teicu, es sekoju diskusijām. Jūs zināt, kā arī daži radikālie deputāti ir izteikušies uh, tā kā Tas izraisīja sašutumu asamblējā. Tā kā eh, mēs varam pašlaik palikt eh, optimistiski noskaņoti, bet tomēr jābūt arī modriem. Ļoti cieši jāseko visiem uh, grozījumiem, jo īpaši šajos svarīgajos pantos - 6. pantā un arī 38. pantā par izglītību Jo, piemēram, tur, tur arī bija mēģinājumi noteikt, ka izglītība ir iegūstama tikai arābu valodā, bet šis grozījums arī tika pašlaik noraidīts. Tātad, pie otrā jautājuma. Jūs runājāt par divu trešdaļu vairākumu. 217 uh, deputāti ir Nacionālajā asamblējā. Parasti uh, plenārs sēdēs vidēji piedalās kādi 150, 160, nu varbūt 190 maksimāli. Tas nozīmē, ka divas trešdaļas, tas ir 110 aptuveni, vajadzīga 110 balsis par labu uh, konstitūcijai gala balsojums. Nu, jāsaka, es neesmu konstitūcijas lietu speciālists. Tikai eksperts varētu jums pateikt, cik balsis ir nepieciešamas, lai konstitūcija tiktu apstiprināta. Bet pašlaik, pašlaik uh, mums šķiet, ka uh, viss noriet, noriet, norit veiksmīgi. Tad 3. Uh, janvārī tika atsāks darbs un 140 panti aptuveni ir tagad jau apstiprināti. Vairākus mēnešus strādāja kompromisa meklēšanas komisija. Tā bija uh, svarīgākā šī kontinenta komisija. Tā darīja visu, lai noraidītu grozījumus, kas nevar tikt atbalstīti. Un eh, tas arī disciplinēja um, asamblējas deputātus. Tagad vairs eh, nav nekādu tādu nepatīkamu izgājienu sēdēs. Es domāju, ka arī uh, Tunīsijas deputātiem uh, ir tagad eh, mierīgāks prāts, redzot, ka vairākums atbalsta šos grozējumus, kas pašlaik ir iestrādāti pamatos. Tātad, kā es jau teicu, esmu diezgan optimistiski uh, noskaņots, inšalā vai ne. Uh, ja, ja Dievs uh, to gribēs, tad viss izdosies bet, nu, protams, nepieciešams vēl piestrādāt. Par makrofinansiālo atbalstu visbeidzot. Tunīsija ir iesniegusi uh, pieprasījumu pēc makrofinansiālā atbalsta. Tas notika septembra beigās. Komisārs Rēns uh, to ir saņēmis kā atbildīgais komisijā. Tunīsija vēlējās atbalstu jaunajai valdībai Kopš aprīļa notika um, sarunas, uh, tā skaitā ar um, IVF, ISF, Satvisko valūtas fondu, un um, Eiropas Savienības atbalsts, uh, protams, būs atkarīgs no uh, objektīvajiem kritērijiem, makroekonomiskajiem kritērijiem, bet ir arī politiski priekšnosacījumi Šis atbalsts pārējais uh, periodam ir uh, uh, tagad izstrādāts, tad 5. decembrī tika pieņemts priešlikums, 250 miljoni eiro ir paredzēti aizdevuma veidā. Mēs, ārējas rīcības dienests, um, apstiprināsim šo aizdevumu, tad, kad būsim veikuši izvērtējumu. Tad, kad mēs būsim pārliecināti, ka demokrātijas pamati Tunīsijā ir stabili. Konstitūcija ir viens no izvērtēšanas kritērijiem. Tad trīs panti man šķita ļoti svarīgi. Desmitais par labās pārvaldības eh, principiem un nodokļiem. Tas nosaka, ka eh, valsts atskaitās par eh, valsts budžeta izmantošanu un pārvaldību. Un ir noteiktas arī iestādes, kas, piemēram, citus starpā cīnīsies pret korupciju. Šīm iestādēm vajadzēs arī paust savu viedokli par valsts pārvaldību, par jauniem likuma projektiem un novērst korupciju un jebkādu uh, fondu izšķērdēšanu valsts un privātajā sektorā. Tagad šīs paredzētais atbalsts. Es neteiktu, ka tas ir atkarīgs, bet tas ir saistīts. Tas ir cieši saistīts ar uh, uh, to, kā tiks īstenota vienošanās ar uh, Starptautisko valūtas fondu un uh, citi elementi starptautiskajā dialogā. Tā kā mums ir uh, Ah, labi kritēriji, kuriem sekot, mēs varam izvērtēt ah, to, kā tiks izlietoti šie līdzekļi. Ja jūs vēlaties ah, detalizētāko informāciju par to, tad lūdzu sazinieties ar ECFIN ģenerāldirektorātu, kas piešķir šo ārkārtas makrofinansiālo atbalstu ir ļoti konkrēti noteikumi, saskaņā ar kuriem tas var notikt. Komisija to zinās labāk par mani. Es neriskēšu tagad uh, iedziļināties detaļās uh, par to, kā tiks īstenota šī palīdzība. Paldies Mihati kungam! Domāju, ka tagad varam pievērsties nākamajai valstī. Cerams, ka mēs varam arī šeit uh, Eh, runāt par zinām optimismu, tātad te ir runa par Ēģipti, arī šeit ir runa par jaunu konstitūciju, bet es domāju, ka mēs visi ļoti labi apzināmies, ka eh, pagājušajā nedēļā, šajā divu dienu referendumā, cilvēki gāja bojā Kairas ielās, un tie bija protestanti. Mūs arī ļoti uztrauc represīvais protestu likums, kas jau, diemžēl, ir nesis pirmos upurus. Mahmeds Ranats un Muhameds Atlers saskaras ar ļoti smagiem cietumsodiem tikai tāpēc, ka viņi eh, vēlējās izmantot savas tiesības uz pulsēšanos. Parasti parlamentā mēs arī eh, vērojam, kas notiek ar mūsu Sahara balvas laureātiem. Esam saņēmuši ļoti satraucošu informāciju par Asmadu Mahfūzu. Viņa saka, ka viņa vairs nejūtas drošībā. Būtu arī ļoti interesanti uzklausīt no Eiropas delegācijas, vai ir um, kaut kas izdarīts, lai ar viņu varētu uh, kontaktēties. Esam tagad noskaidrojuši jūsu cīmumu. Nikola Giļova no Eiropas ārējās darbības dienesta par Ēģipti. Lūdzu. So, first of all, uh, um, the, the EAS. Liels paldies. Uh, tad vispirms uh, gribētu teikt, ka mēs ļoti cieši sekojam līdzi notikumiem Ēģiptē, un mēs arī vērojam visus notikumus, kas notiek šajā valstī. Kā jau jūs zināt, Eh, vispārējā situācija attiecībā uz cilvēktiesībām Eģiptē pašlaik ir uh, ļoti drūma. Es gribētu šeit pieminēt tikai dažus elementus. Pirmām kārtām tie ir vārdarbīgie notikumi nesnējās brīvdienās. Notika dažādas sadursmes. Augstā pārstāve ir nāks klajā ar dažādiem paziņojumiem par šiem jautājumiem, un um, situācija vardarbības jomā Eģiptē diemžēl neuzlabojas. Mm, musulmaņu brālība un uh, iesaistītās personas arvien tiek apdraudētas. Mēs uh, redzam, ka valdības, uh, valdība decembrī pasludinājusi musulmaņu brālību par teroristisku organizāciju, un šie uzbrukumi tagad tiek eh, vērsta arī pret eh, dažādiem citiem politiskajiem aktīvistiem. Priekšādātās kundze, gribu teikt, ka eh, vārda brīvība ir kļuvusi arvien ierobežotāka. Tas viss sākās ar Al Jazeera biroju slēgšanu Kairā. Tāpat arī ir arestēti žurnālisti un ir slēgti citi biroji pirms pēc eh, nesenā referendumā. Jūs pieminējāt arī, ka pulcēšanās brīvība ir ierobežota. Novembrā beigās tika pieņemts pēdējais protesta likums. Tas notika tikai dažas dienas pēc ārkārtas stāvokļa beigšanās. Līdz ar to apstākļi ir ļoti smagi konstitucionālais referendums notika 14. un 15. janvārī. Ņemot vērā kampaņas par balsojumu par, šķiet, ka kampaņas par konstitūciju ir patiešām ļoti nelielas. Neskatoties uz to visu, mums ir jāpiemina arī daži pozitīvi notikumi, vai vismaz gaisma tuneļa galā. Beidzot ir konstitūcija, kas ir pieņemta un kas ir ratificēta ar ļoti pozitīvu iznākumu. 19. janvārī mēs dzirdējām, ka 98% no vēlētājiem nobalsoja par šo konstitūciju, un uh, vēlētāju skaits bija daudz lielāks nekā pagājuši gadu. Lielākā daļa, apmēram 20 miljoni eģiptiešu, balsoja par šo konstitūciju. Konstitūcija pati par sevi ietver pamat brīvības, cilvēktiesības un jo īpaši arī sociālās un ekonomiskās tiesības, kas Eģitē ir ļoti svarīgas. Un, protams, ka tagad uh, viss ir atkarīgs no tā, kā tiks īstenoti konstitūcijas nosacījumi. Uz vietas Eģiptē darbojas vairāki speciālisti. No mūsu puses mēs gaidām viņu galīgo ziņojumu, tam būtu jābūt gatavam līdz mēneša beigām. Vēl viens elements, kas arī varētu būt pozitīvs cilvēktiesību ziņā, ir tas, ka Eģipte ir gatava nodrošināt eh, biroju augstajiem pārstāvim cilvēktiesību jautājumos. Sarunas jau notiek. Vairākas, vairāki Nacionālās cilvēktiesību padomes locekļi ir atjaunoti amatā, un attiecībā uz Eiropas ārējās darbības dienesta darbu šajā jomā, protams, ka mēs pastāvīgi eh, veicām viedokļu apmaiņu ar mūsu partneriem Ēģiptē. Tāpat arī mēs sadarbojamies ar Eiropas Savienības delegāciju uz vietas. Mums ir arī ikmēneša sanāksmes ar cilvēktiesību padomdevējiem eh, mm, no tām valstīm, kas darbojas Ēģiptē. Arī Eiropas īpašais pārstāvis cilvēktiesību jautājumos pagājušā gada ietveros devās uz Ēģipti trīs reizes, iespējams, ka viņš drīz atkal turien dosies. Un pēdējais mēs, protams, arī sekojam līdzi uh, tiesu lietām visiem apsūdzētajiem Ēģiptē, tātad, kuri gaida savas lietas izskatīšanu. Pašlaik Eiropas Savienības delegācija seko līdzi 23 uh, projektiem, un tāpat arī esam izveidojuši kopējus paziņojumus par cilvēktiesībām. Apspriedīsim tos ar dalībvalstu pārstāvjiem Magrebas Mašrekas darba grupā. Darb, sadarbojamies arī ar Kohom darba grupu. Šie jautājumi galvenokārt attiecas uz vardarbību, uz cauradzamību, uz iekļautību, uz cilvēktiesībām, uz bēgļiem un migrantiem. Tātad pašlaik šis darbs turpinās, tas ir tas, ko mēs darām un labprāt atbildēšu arī uz um, jebkādiem jautājumiem par situāciju. Paldies! Es vēlētos arī sveikt mūsu vidū Ēģiptes vēstniecības pārstāvi Ibrahim Kungu. Deputāti, kas vēlas izteikties, virsjā kundze, ne? Labi. Tad eh, izteikšos tikai es. Pirmkārtām, patiešām iedrošinoši uh, uzklausīt par jūsu paveikto. Tagad par Aštons kundzes paziņojumu par konstitucionālo referendumu. Tas bija pozitīvs, un, protams, mēs vērojam arī pozitīvu notikumu attīstību. Bet, ja mēs paskatāmies uz konstitūciju, tad vēl ar vien uh, redzam, ka militāristi dominē pār politisko sistēmu, un nesodāmība arī ir iekļauta konstitūcijā. Uh, Militārais budžets vēl ar vienu ir slepens, aizsardzības ministrs ir militāristu rokās, un militārās tiesas vēl ar vienu var spriest civil lietas. Mani interesē, kā jūs sekojat līdzi šiem notikumiem, jo tas, piemēram, netika pieminēts paziņojumā, kas, protams, ir problēma savā ziņā. Kad konstitūcija tika pārskatīta, bija 50 eksperti, bet, protams, neviens nepārstāvēja galvenos opozīcijas spēkus. Kā jūs to visu uztverat? Protams, ja viņi visi varētu sanākt kopā, tad būtu labāk. Arī šī lielā opozīcijas grupa, kas ir pār konstitūciju. Un īstenībā Nezinu arī, kā tas ir apspriests Eiropas ārējās darbības dienestā. Proti tas, ka Lēdija Aštone nepieminēja, ka bija cilvēki, kas protestēja pret konstitūciju, un viņu vidū 400 cilvēki tika arestēti, kas, protams, arī piederas pie konstitūcijas veidošanas procesa. Tie būtu mani jautājumi. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Visu pirms par Eštonas kundzes paziņojumu. Tas ir sava veida pagaidu paziņojums, jo e, mums bija referenduma gala rezultāti, bet nebija vēl gala ziņojums no ekspertiem, kas novēroja referenduma norisi uz vietām un tāpēc, ka mums nebija novērošanas misijas, tieši tāpēc Eštons kundze izteicās eh, diezgan piesardzīgi. Eiropas Savienība nevarēja pilnībā novērtēt eh, referenduma norisi. Kā es teicu, nebija novērošanas misijas vārda pilnā nozīmē. Jūs pieminējāt konstitūcijas eh, referendumu un re konstitūcijas saturu. Jā, tik tiešām konstitūcijā ir pozitīvi aspekti, kā es jau pieminēju, bet ir arī daži aspekti, kas varētu uh, izraisīt bažas. Arī uh, militārais pārspēks, arī tas, ko jūs pieminējāt par to, ka militārās tiesas var iztiesāt civilu lietas, arī uh, militārais budžets un tieslietu budžets. Šie aspekti ir satraucoši, bet kopumā konstitūciju var novērtēt kā pozitīvu. Viss ir atkarīgs no tā, kā tā tiks īstenota, kāda veida nacionālā likumdošana tiks izstrādāta. Mēs ceram, ka drīzumā būs uh, prezidenta un arī parlamenta vēlēšanas, tad uh, parlaments sāks darbu un būs arī demokrātiski ievēlētā valdība. Mēs ceram arī, ka tā parūpēsies par konstitūcijas pienācīgu iedzīvināšanu. Jūs pieminējāt, ka opozīcijas spēki netika piesaistīti, izstrādājot konstitūciju. Mēs to pieminām arī mūsu sarunās ar Ēģiptes sarunu partneriem. Arī mēs būtu vēlējušies visiekļaujošo procesu. Ne tikai izstrādājot konstitūciju, bet arī uh, kampaņas laikā mēs to pieminējām. Un pieminējām arī, kā gatavojoties vēlēšanām, vajadzētu uh, iekļaut visas puses. Šo ziņu mēs nodosim Eģiptes iestādēm arī turpmāk, katru reizi ar viņiem strādājot. Arī mēs uzskatām, ka visas sabiedrības daļas ir jāiesaista šajos procesos. Visbeidzot, šajā paziņojumā tik tiešām netika pieminēts nekas par cilvēkiem, kas tika arestēti protestu akciju gaitā. Bet delegācija Ēģiptē par to uh, skaidri runāja ar uh, iestādēm Kairā. Un arī mēs uh, uzstājam uz tā, ka nepieciešams nodrošināt pulcēšanās brīvību Tagad, kad sāksies eh, kampaņas, mēs tās cieši novērosim. Protams, ņemsim vērā arī ekspertu viedokļus, kas strādā uz vietas, kuru ziņojumu mēs joprojām neesam saņēmuši. Lielas paldies! Es domāju, ka mēs varam tagad nopaļot arī šo diskusiju. Paldies! Esam izskatījuši visu darba kārtību. Rītdien atsāksim pulksten deviņos un uh, sāksim diskusiju ar Frontex situācijas apspriedi. Ombuda pārstāve mums uh, prezentēs ziņojumu par Frontex aģentūru.